Dāmas un kungs, dāmas un kungs sāksim. Vai varam sākt? Mana dāma Nāniš. Tātad sirsnīgi sveicu jūs, dāmas un kungi, un it īpaši šajā pēcpusdienas sēdē sveicu uzaicinātos ekspertus. Pēc tam es viņus vēl stādīšu visus pēc vārda arī priekšā. Uh, Uh, energo apgādes jomā mums Eiropā ir bijusi tāda saspringta situācija kopš Fukushīmas, kopš viena liela dalībvalsts ir pieņems lēmumu atteikties no kodolenerģijas. Kur valsts tā bija priekšēdi, starp saucins? Tā bija Vācijas Federatīvā republika, kura partija Bütikoferkungs CDU to nolēma mana partija, bet es, eh, es neatbalstīju šo lēmumu, eh, bet nu labi, par to šodien nav runa. Iet runa par to, ka mēs, eh, mums ir papildus problēmas energo apgādes, energo drošības jomā ar to, jo problēmas ar to pastiprinās, jo Ziemeļ Āfrikā mums ir arī ar uh, politiskām problēmām eh, gaidāmas piegādes grūtības dabas gāze ir viens risinājums, interesants risinājums fosīliem uh, kurināmiem, uh, kurā ir priekšrocība, ka CO2 emisijas ir salīdzinoši mazas attiecībā uz dabas gāzi. Uh, C, tātad, tā arī labi sadarās ar atjaunīgiem energoresursiem Jums ir vajadzīgs līdzsvars, izlīdzinājums svārstību gadījumā, un tādēļ daudz dalībvalsts ir domājuši arī par to, kā izmantot gāzes resursus, no kurienes to iegūt. Jūs ziniet, ka 60% dabas gāzes mēs importējam šobrīd no trešām valstīm, dažās dalībvalstīs 60% atkarība no importiem. Mēs visi zinām, ka lielie eksportētāji Eiropas Savienībai ir Norvēģija un Krievija, bet arī dažas Ziemeļāfrikas valsts Kā komiteja mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka atkarība no importiem, ne tikai no dabasgāzes importiem, ir jāsamazina. Mums e, tas jautājums ir kaut kā jārisina. Un tādēļ arī slānekļa gāze eh, ir viena, viens iespējams risinājums. Slānekļa gāzes potenciāls atbilst 216 kārtīgam patreizējam uh, dabasgāzes patēriņiem Vācijā, tad, tad ir runa par lieliem daudzumiem. Eh, pagājušajos gados ir liela tehniskā uh, eh, progresa gūts, eh, lai to, šo resursu varētu izmantot arī Eiropā. Tas ir uh, mūsu uh, energoresurs, bet ir uh, daudz arī šaubas un iebildu šajā sakarā. Vides komiteja pētījumā nesen uz to norādīja. Debats notiek ne tikai šeit, bet arī daudzās dalībvalstīs, protams, īpaši tajās dalībvalstīs, kurus šis jautājums skar vairāk, jo tām ir slānekļa gāzes potenciāls, un tas bija iemesls, kādēļ mēs aicinājām ar uzklausīšanu, e, tātad uz uzklausīšanu, lai pievērstu šim jautājumam intensīvāk, un esam uzaicinājuši vairākus interesants ekspertus uz šo diskusiju, Un um, līdz ar to mums arī nāksies uh, uh, izteikties lakoniski, jo mums ir uh, paredzēts laiks līdz 17.30. Es sveicu šeit mūsu vidū Besson kungu, Karabulas kungu, Von kungu, Howard kungu, Pistres kungu un Rainekes kungu. Es ceru, ka esmu visu vārdus, uzvārdus pareizi izzinājis, saka priekšsēdus. Uh, Un tagad došu kā pirmajam Startautiskās energo aģentūras eh, eh, pārstāvim Krisam Besonkungam. Lūdzu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Varbūt mēs varētu mēģināt eh, tikt klāt pie slaidiem. Tik dot norādījumu tehniskajam dienestam. Yep, that's the one and put it in there. Uh, so while this uh, comes up on the screen, now uh, let me... Tā, nu, gribētu iepazīstināt ar sevi. Man sauc Kris Besson, es strādāju starptautiskajā enerģijas aģentūrā. Es tiku aicināts uh, kā šīs sanāksmes sākuma ievadvārdu teicējs Tā tad eh, sanāksme ir par slāni gāzi. Eh, es eh, gūstu, sniedzu jums informāciju no diviem ziņojumiem, ko sagatē mūsu aģentūra. Tātad enerģijas um, pārskats par 2010. gadu, to publicējām uh, novembrī un eh, par 2011. gadu, ko atkal publicāsim novembrī. Tā tad ir, eh, tur izskatāts iespējas, kādu, kādas, kādu lomu piederēs slānekļa gāzei tuvākajā des, desmitgadē. Tā tad ir, ir liels potenciāls, ka šī gāze varētu būt nozīmīgāk nekā bija paredzēts līdz šim, salīdzinot ar eh, dabas gāzi. Tā ir runa par nestandartu gāzi, laņa gāzi un citiem gāzes objektiem. Man jāsaka, ka šis nav visticamākais scenārijs, taču viens no iespējamiem variantiem, kā mēs varētu virzīt mūsu politikas ietvaros. Tā kā es sniegšu informāciju no šiem ziņojumiem, kur mēs skatāmies vairāk uz globālo situāciju, Tā tad manā prezentācijā atainosies vairāk situācija pasaulē, mazāk Eiropā. Tā ziņā tad e, mana prezentācija būs tāda kā improvizēta ievadruna citu runātāju sekojošajām prezentācijām. Here? No, to the side. Oh, this one. Okay. Wow, Skaidrs, es tagad saprotu, kā šī tālvadības pults darbojas un varu ķerties klāt savai prezentācijai. Tātad esmu pirmais runātājs un sākšu ar to, ka pastāstīšu, kas ir īsti slānekļa gāze, tāda kā darba definīciju sniegšu, zinu, ka arī citi šeit speciāls geologi, iespējams, ka viņi būs sašutuši par man sniegto um, definīciju, bet nu, mums būs iespējas uh, diskutēt. Tātad mēs runājam par gāzi, kas tiek eh, atr, kas atrodama tādās nestabilās, nestabilos formēļos, ko mēs devēt par slānekļiem. Eh, šī gāze ir mineraloģiskas izcelsmes vai ir runa par to, ka tā ir eh, klinšu, iežu izcelsmes formācija. Tātad tādēļ ir grūti no tā iegūt. Uh, gāzi, taču rezervuāri geogrāfiski ir ļoti plaši un bieži vien tie ir arī biezi, tātad rezervuāri slānis ir biezs. Un iespējams, ka vissvarīgākā lieta, kas būtu minam, ir tā, ka pirms desmit gadiem šāda veida gāzes iegūta tika uzskatīta pilnīgi neekonomiska. Un tad bija tāda daudzpakāpju hidrauloģiskā frakturēšana. Uh, Eh, tā bija paredzēta kā viena no iegūst metodēm, un vairāk ir iegūts tieši ASV. Iespējams, jūs esat eh, lasījuši daudz ziņu par eh, hidroloģisko frakturēšanu. Nu, ja būs vēlēšanās, mēs diskusijās varam atgriezties pie šī jautājuma. Tātad vispirms, ja mēs paraugāmies uz iegūstamiem nes, netradicionālajiem resursiem, Um, samērs salīdzinājumā ar uh, standartu gāzi. Tāds zilais ir jau, zilais laukums ataino jau ražoto gāzi, dzeltenais un uh, otrā kolumna, kolumna ir parastā gāze, tradicionālā gāze. Un labajā pusē jūs redzat katram reģionam netradicionāla gāze un šajā gadījumā uh, Slāne gāze tiek, tiek atainot ar eh, zilgan violetu nokrāsu un pārējie tad ir melns un sārkans. Tātad vispirms es gribētu kvalificēt šo nosaukumu. Iegūstamie netradicionāli resursi, tātad tas attiec uz eh, arī citiem gāzes eh, avotiem ne tikai uz slānekļa gāzi, bet slānekļa gāzes atradnes nav labi atainotas kartē. Bieži vien mums ir eh, tāda kā vispārēja ideja, kur varētu būt šī gāze, taču mēs nevisai zinām, cik lielā mērā šā gāze ir iegūstama. Uh, mums nav pietiekoši daudz. Uh, iespēju veikt aplēses, eh, kādi varētu būt iespējami iegūst daudzumi. Bieži vien runā par plašiem skaitļiem, taču atcerieties, ka nevienmēr ir runa par to gāzi, ko var iegūt. Tātad ir divas lietas, kas, kā secinājumi, izriet no šīs, no šiem grafikiem. Tātad eh, tehnoloģija ar vienu paplašinās un līdz ar to netradicionālā gāze kļūst divkārt pieejamāka nekā tradicionālā gāze pasaulē. Un tas attiec arī uz Eiropu, otrā un trešā, otrais, trešais stabiņš, jūs redzat, ka Eiropā tie ir apmēram tikpat lieli kā citās pasaules daļās, un uh, Eiropā pārsvarā ir un par slānekļa gāzi. Tātad eh, slānekļa gāzes ieguve būtībā divkāršo Eiropā iegūstamās gāzes apjomu. Un otrs secinājums, kas izriet no šejienes, kaut arī Eiropas nozīme šai ziņā uz pasaules kartes nav īpaši nozīmīga, nav liela, ir tātad saistīta ar resursu pieejamību. Šeit jūs redzat cik daudz ir iegūstams lāniekla gāze dažās valstīs, um, SAO valstīs, tā, tā skaitā arī valstīs ārpus Eiropas Savienības. Un tas izriet no ziņojuma, ko publicēja, Eiropa, ko publicēja ASV enerģijas departaments. Tā ir jaunākā sabiedriski pieejamā informācija par slānekļa gāzes eh, aplēsēm pasaulē. Tur ir tikai dažas valsts, kuru pietrūkst, eh, bet kur slānekļa gāzes varētu būt daudz, kā piemēram Spānija. Visticamāk, ka tur krājumi ir tādi paši kā citās lielās valstīs, kas pieminētas. Slānekļa gāze ir atrodama daudzās Eiropas valstīs un arī pasaulē. Slānekļa gāze geogrāfiski ir mazāk koncentrējusies vienā vietā kā tradicionālā gāze, kā piemēram Krievijā vai bijušajā PSRS vai Austrumu eh, vai eh, vidējos eh, vai tuvajos austrumos, kur arī daudz dabas grāzi. Mm, līderi pasaules mērogā, jūs redzat par pēdējiem 25 gadiem, tuvāk, tālākiem 25 gadiem, tas skaidrs, ka netradicionālās gāzes loma pieaugs, jūs redzat, tas te atainojas ar krāsām. Un eh, zilā, zilās, eh, zilie stabiņi ataino tradicionālo gāzi un eh, citas krāsas netradicionālo. Jūs redzat, ka netradicionāli arī pieaug. Kā jau tika minēts, slānekļa gāze atrodam daudzās valstīs, un mēs gaidām, ka netradicionālā gāze, jo īpaši slānekļa gāze, tiks uz, uzmeklēta tuvāko 25 gadu laikā daudzās valstīs. Bet ir valstis, kurās slānekļa gāze ir atrodama, bet tās tomēr neatainojas šajā grafikā, jo to nav jo to krājumi nav lieli. Atgriežamies pie pirmā slaida, jo es piemirsu pieminēt, kas te ir eh, par vienībām izmantots kubikmetri. Eiropā ir 20 eh, triljoni uh, tradicionālās gāzes un tikpat arī netradicionālās un slānekļa gāzes. Ja jūs gribat to salīdzināt ar kaut ko, kas jums ir labāk pazīstams, tad pat laban Eiropas Savienībā tiek patērēts apmēram 500 miljārdu kubikmetru gadā. Tātad triljārds kubikmetru pietiktu uz 40 gadiem. Tas ir eh, parastā tradicionālā gāze, un tad vēl nāk klāt eh, netradicionālā gāze. Nu tad kādi citi faktori ietekmēs attīstību Eiropā? Pirmkārt, jābūt slānekļa gāzē tur zviest, tad resursiem jābūt piešķirtiem, taču galvenais faktors nākotnes lažu, ražošanas ietekmēšanā ir ekonomika, tātad cik lielā mērā tiek iegūta šī gāze, uh, visādi uh, likumdošanas noteikumi, pieprasījums un vīde. Cilvēki uzskata, ka ekonomiskā gāzes cena ASV, lai iegūtu netradicionālās lānekļa gāzi, ir apmēram izmaksās 6 dolārus par MBTU. Eiropā parasti runa par um, kubikmetriem, tātad 220 dolāri uz kubiku centimetru. Uh, Parasti te ir runa par vairāku faktoru kombināciju, tātad eh, ražotājiem jāiegūst licenci, lai viņi varētu ražot gāzi. Bieži vien slānekļa gāzes eh, ražošanas blakus produkts ir, ir eh, Ehm, šķidrumi, kas būtībā ir pielīdzināmi jēlnaftas izmantojuma ziņā, jēlnaftai izmantojuma ziņā. Un tā tad ieguvi būs ne tikai gāze, bet arī šī šķidrviela. Tātad izmaksas eh, ieguvēji, gāzes ieguvēji Eiropā būs augstāks nekā SV. Tas lielā mērā ir saistīts ar vairākiem faktoriem, piemēram, ar industrijas struktūru, tā ir dā, pavisam citāda, arī mm, zeme piedara vairākiem īpašniekiem, ir arī uh, Eh, tātad pat cik lielāka būs šī cena, mēs nezinām, ir vairāk ekonomiski, kas te var sniegt var, vai nelabprāt sniegt savas aplēses, taču visticamāk, ka mēs to uzzināsim tuvāko 6 līdz 12 mēnešu laikā. Pirmās atradnes, tāds kā pilotprojekta atradnes ir eh, Polijā un eh, tās, domājam, sniegs eh, tālākus datus, cik varētu izmaksāt šādu ieguves vietu ekonomiski izmantošanu. Ieguves apjoms eh, nav, e, ir diezgan labi aplēšams. Mums ir ASV savas, eh, savas kalkulācijas un ārpus ASV, tad tas, protams, attiec uz Eiropu. Nav nekādu šaubu par to, ka es jums parādīšu arī uh, attēlu par Eiropu un runāt par vidi un um, noteikumiem. Mēs pie tiem vēl pievērsīsimies, es pārliecinās, ka arī citi runātāji skars šos jautājumus. Un tagad runājot par pieprasījumu, nav nekādu šaubu par to, ka vairums pieprasījuma pieaugums tuvāko 25 gadu laikā nāks no jaunatīstības valstī Ķīnas, Indijas un citām. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Te jūs redzat gaidāmo pieprasījumu pieaugumu uz uh, eh, 2035. Eh, gadu salīdzinājumā ar 2008. gadu. Un pieaugums pārsvarā ir jaunatīstības valstīs, taču arī Eiropā savā ziņā pieprasījums pieaug. Te jūs redzat šajā grafikā zilā krāsa ir eh, pieaug, pieprasījuma pieaugums saskaņā ar vienu scenāriju, tātad dabasgāzes pieprasījuma pieaugums. Uh, Un te jūs arī redzat importu apjomu un importa ap, īpatsvaru pieprasījuma ziņā, visā pieprasījumā. Un mēs paredzam, ka slānekļa gāze tiks ražota Eiropa un to labāk ataino nākošais grafiks. Te jūs redzat uh, uh situāciju pasaules līmenī. Mums ir līdzīga, līdzīgs aplēs arī par Eiropu, bet tās gan te jūs neredzēsiet. Tā tad ir eh, tie, tās atradas, kas pat laban eh, ražo nākotnē, tās samazināsies, te jūs redzat gaišu zilo un tumši zilo, un tā būs, eh, tas attiec uz dabas gāzes ieguvu Eiropā un arī visā pasaulē. Un tā tad te nozarei darāms daudz, lai tā varētu turpināt ražot gāzi. Protams, tā ir arī jāpie, jāizpilda pieaugošā pieprasījuma prasības. Uh, bet jāņem vērā, ka tomēr samazināsies eh, ieguvi no esošajiem, esošajiem atradnēm. Tātad ātrāk jāatrod jaunas atradnes. Eiropā gaiši zilā krāsa un tā vidēji tumša zilā krāsa ataino to tās atradnes, kas vēl nav attīstītas. Un te ir mm, neliels tas īpatsvars, jo savā ziņā Eiropa ir tāda kā dabas gāzes province. Un runājot par uh, netradicionālo gāzi, tad, eh, kas tur ir augšpusē, arī te Eiropas nozīme nav liela. Tā tad slānekļa gāze un dabas gāze, to eh, pieprasījums arvien pieaugs, un tā tad iespējams būs krīzes situācijas, ka būs jāmeklē jauns atvedes ļoti ātri, un mēs sagaidām, ka importam būs daudz lielāka nozīme Eiropā. Nu, un tad vēl vides aspekti ir bijušas plašas diskusijas, kas ir arī um, atainojušās plašsaziņas līdzekļos. Esmu pārliecināts, ka jūs esat lasījuši šīs diskusijas. Ir vairākas problēmas saistītas ar slānekļu gāzi, konkrēti saistībā ar uh, tehnoloģiju, horizontālajām um, akām ir arī bažas par eh, izmantojamo ūdens daudzumu, par tā piesārņošanu, par to, kāds ūdens tiek eh, atdots atpakaļ dabai, par eh, gāzes emisijām, par zemes izmantojams. Skaidrs, ka slānekļa gāzes pieprasīs arī daudz ieguvis aku, un tā, tā ir problēma. Eiropa, ASV jau, visticamāk, ar Eiropā tā būs. Uh, un esmu pārliecināts ar arī citi runātājs skars to jautājumu, ka starptautiskā enerģētikas aģentūra ir problēmas ar uh, parastajām uh, regulējošajām praksēm. Bāžas, protams, var mīkstināt, nevienmēr tā ir bijis ASV, bet, nu, Eiropā tā varētu būt. Ja jūs izmantojat labākās prakses paraugus, tad šajā uh, grafikā jūs redzat, kādas ir emisijas no CO2 slānekļa gāzes ieguvis. Apakšdaļā zil, zilajā krāsā jūs redzat, eh, kādas ir emisijas no degvielas izmantojuma, tad eh, zaļais ir produktu ražošanas procesā emisijas izveidotās. Uh, un tad tālāk jūs redzat, kā būtu um, ar, izmantojot labākās prakses pie paraugus. Taču uzmanīgi daudz, uh, te varētu būt atšķirību, atš, eh, atkarībā no tā, vai jūs. Uh, izmantojot vienu vai otru tehnoloģiju. Un e, šis ir gandrīz pēdējais e, slaids. Es apvienojos, ja es patērēju par pārāk daudz laika, bet uztūlīt arī beigšu. CO2 emisijas e, attiecībā pret gāzes industriju. Daudz cilvēku runā par to, ka gāze varētu būt risinājums CO2 emisiju samazinājumam. Taču mūsu pētījums norāda par to, ka ka tā varētu arī nebūt, te vienkārši ir dažādi scenāriji, piemēram, zelta laikmeta, gāze, gāze zelta laikmeta scenārijs, ir scenārijs, ka ir, piemēram, mazāk izmantot ātumenerģiju, bet tad ir lielāks pieprasījums, mazāk atjaunīgās enerģijas, nu, un tad ir arī beigās violetais, kur ir daudz mazāk ogļu un gāzes izmantojums, bet, nu, tas tie visi ir scenāriem beigās. Noslēgumā gribētu sacīt, ka pēc dažām nedēļām mēs publicēsim 2011. gada um, pasaules enerģijas pārskatu. Tur arī būs daži interesanti fakti, tā skaitā jaunākā informācija par gāzes resursiem un cēlams arī uh, daži citi rezultāti tur būs iekļauti, par kuriem pastāstīs mani polijas kolēģi pēc tam, kad uh, būs noslēdzies pilotu projekts Lanigāls ieguvēja Polijā. Paldies! bedanke mich herzlich um, für diese. Sirsnīgs paldies par sniegto informāciju Besonu kungam. Un bez pārtraukuma došu vārdu nākamam runātājam. Karabulas kungam, kurš ir eh, Polijas naftas un gāzes kompānijas viceprezidents naftas un ieguvis jomā. Un lūkšu visus, tā kā mums ir daudz runātāji, lūdzu ievērojiet atvēlētu runāšanas laiku. Kolēģi Butikofer, jūs gribējāt pieteikties debatēm, labi. Būsiet iekļauts sarakstā, būsiet pirmais, lūdzu. To... Dāmas un kungi, man bija iespēja ar dažiem no jums runāt 27. jūnijā Polijā. Ir patīkami ierasties atkal šeit un sniegt prezentāciju par polijas naftu un gāzi un mūsu <clears throat> darbu eh, slānītī gāzes ieguvē. Kas ir mūsu uzņēmums? PGNIG. Mēs esam pilnīgi integrēts uzņēmums, kas darbojas ieguvē, mēs importējam arī gāzi no Gazprom un mēs arī um, uzglabājam Eh, šīs eh, gāza un nafta eh, attiecībā uz piegādēm mēs vairs nedarbojamies, tāds cits uzņēmums Polijā. Mēs esam iesaistīti pār transmission, bet mēs tagad, tātad izplatīšanā esam iesaistīti vairāk nekā 6 miljoniem Polijas ģimeņu. Mēs esam valsts īpašumā, nacionālais naftas īpašums 70%, un uh, pārējās daļas ir Vāršavas uh, e, biržā kotētas, un pat rābā mums ir apmēram 9 miljārdu dolāru kapitalizācija. Tā gribēju jums dalīties dažos e, pārdomās par uh, slānekļu gāzes ekonomisko dzīvotspēju no rūpniecības uh, viedokļa raugoties. Uh, Un tagad uh, eh, Stīga Ārne Kristofersons 2010. gada oktobrī uh, ir uh, teicis runu, uz ko gribētu atsaukties. Viņš sešas galvenos uh, punkts uh, minēja, uh, un es nerunāšu tikai par uh, slānekļa gāzes uh, iespēju nopelnīt ar to, bet es runāšu arī par vides aspektiem. Ir svarīgi uh, arī informēt sabiedrību pareizā veidā par šo, un mēs Polijā arī to esam darījuši. 2010. gadā 18. jūlijā mēs esam pirmo. Aku, eh, pirmo hidraulisko aku Eh, Lubočino viens mēs esam eh, izveidojuši vertikāli, eh, tad ieguvis urbumu izdarīšu, un mēs tagad varam šo gāzi iegūt. Un tur jau deg liesma. Vēl viens uzņēmums, kas darbojas Polijā, ir Freelix Resources. Viņi horizontāli urbumu izdarījuši. <clears throat> Tātad Polijā pat labam mums ir desmit urbumi, E, slānekļa gāzes ieguvei un trīs e, no tiem nesen izveidot. Attiecībā uz ekonomisko izdevīgumu. Mēs piedalāmies daudzās konferencēs un runājamies ar vietējiem cilvēkiem, ar uh, pašvaldībām, ar uh, Eh, zemniekiem, kam pieder šī eh, zeme, un mēs viņiem pērkam īpašumus, un mēs tiekamies ar cilvēkiem un skaidrojam daudz jautājumus, kas ir saistīti ar eh, hidraulisko ieguvi. Um, un es pēdējo reizi viesojos šeit 27. jūnijā, un es Markovolā organizēju sanāksmes, un mēs atgriezāmies eh, gadu pēc hidrauliskās ieguvas, lai vietiem iedzīvotājiem parādītu, kā mēs atgriezām zemi tajā formā, kāda tā bija iepriekš pirms mūsu ieguvas pasākumiem. Mēs viņiem paskaidrojam, ka mēs atgriezīsimies eh, dažādos polijas reģionos, un tad no 7 līdz 9. septembrim mums bija vēl viena sanāksme Kriņīca, kur mēs sabiedrībai rādam, kā darbojas šie urbumi un frakturēšana. Un tad 29. septembrī mēs Lubočīno rīkosim sanāksmi, kur mēs horizontālu urbumu izdarīsim un multifrakturēšanu. Ko, mums, ko mēs no tā iegūstam? Mums tika uzdots jautājums, vai uh, uh, iegūt vai neiegūt slānekļa gāzi, atbild bija šāda. 73% poļu atbalsta uh, eh, slānekļa gāzes iegūšanu. Bet, protams, vienmēr ir jautājumi kā ar ieguvi manā dārzā. Daudzās Eiropas valstīs jūs dzirdēsiet, nē, nē, ne manā dārziņā, bet Polijā vairāk nekā 56% saka, man nav nekāda iebilduma e, gāzes iegūšanai e, man piedrošā zemē, un tas mūs ļoti iedrošina. Atgriežoties pie komerciālās dzīvospējas, vēl viens jautājums, kas mums ir jāpaceļ, ir tehnoloģijas un ģeotehniskās zināšanas. Un šajās divās jomās mēs varam sacīt eh, tikai vienu lietu. Mēs kā Peganig izmantojam vislabākās pieejamās tehnoloģijas. Abas eh, frakturēšanas operācijas tika ar Halliburton palīdzību izdarīts. Uh, Halliburton komanda no Vācijas ieradās uh, Polijā un Viņi izdarīja šo frakturēšanas darbu, un es ļoti labprāt detalizētāk to izstāstītu jums, bet var tikai teikt, ka mēs 1600 kubikmetrus ūdeni izmantojam, akā, kas bija 3000 metri dziļa, un šis urbums frakturēšana notika 210 minūtes, un viss notika saskaņā ar vislabāko praksi, piemēram, praksi, un uh, kā paredzēts, un nebija nekādas vides problēmas. Un vēl viena lieta - frakturēšanas uh, darbs, ko mēs veicām Marko Volā pirms gadu, to auditēja Polijas vides ministrija. Viņi darīja ko tādu, kas parasti nav pat nepieciešams, bet viņi vēlējās būt pārliecināti, ka viss ir kārtībā un viss, ko mēs esam izdarījuši, ir arī tieši tas, ko mums vajadzēja darīt. Viņi izdarīja auditu un šī audita rezultāti bija nepārprotam, ka viss ir noticis saskaņā ar likumdošanu, un vēl viena lieta, jāpiemina Polijā, ir 130 e, likumi un e, citi tiesību akti, kas attiec uz gāzes ieguvi un izpēti. Mums ir arī uh, e, izrakteņu ieguves likums, Eh, un es gribētu uzsvīt, uzsvērt, ka mums bija audits, un mēs visas noteikumus izpildījām. Eh, vēl viens aspekts, kas ir ļoti svarīgs, lai slānekļa gāzei piekļūtu, ir daži inženierijas aspekti un rūpniecības jautājumi. Un atkal divi komentāri. Tehnoloģija hidrauliskās frakturēšanas tehnoloģija, protams, ir ļoti sarežģīta tehnoloģija. Mēs strādājam milzīgu spiedienu, ūdeni ar 360 atmosfērām spiedienu pumpēm, bet Polijā mēs esam pieraduši pie tik šādu veidu tehnoloģijām. Polija ražo hēlī eh, kā vienīgā valsts Eiropā. Mūsu Odolanovā mēs hēlī ražojam ar milzīgi zemām temperatūrām. Tātad, ja kādam ir šaubas par to, vai mēs esam gat, eh, spīga hidraulisko frakturēšanu izdarīt, jā, mēs varam. Tāda ir atbilde. Mēs vairāk kā 30 gadus esam strādājuši ar milzīgi zemām temperatūrām, esam būtiski spēlētājs, kas attiec uz hēlī. Es nerunāšu par hēlī dažādu izmantošanu pasaulē, bet ir tikai septiņas valsts, kuras var. Uh, par sevi teikt, ka mēs hēlī ražojam, un Polija ir viena no tām. Mēs sadarbojamies, protams, arī ar universitātēm, tas ir svarīgi, mēs esam pirmos soļus spēruši, un esam izveidojuši konsorciju ar galvenajām polijas tehniskām universitātēm vadošām Krakovā, LJH un ar Krakovas tehnoloģijām, universitātes tehnoloģijām. Kādēļ? jo mēs gribam attīstīties, mēs gribam vairāk uzzināt un cerams ļoti drīz mēs piedalīsies programmā, kas iesaistīs arī citas Eiropas valstis. Un šī pētniecības programma, protams, būs pateicoties Eiropas Savienībai. Un tad vēl viena lieta eh, attiecībā uz šiem pakalpojumu kompānijām. Mēs pilnībā apzināmies, ka nepietiek Eiropā Eh, šo iekārtu, bet Ensign jau ir izteicis interesi par to. Un tad par ilgspējību eh, vai izdevīgumu. Te, protams, eh, ir pēļņas aprēķina svarīgi. Jau tika teikts, ka slānekļa gāze tādu pagriezienu izdarīja pateicoties ASV ASV daudz ražo to, vairāk nekā 500 miljārdu kubikmetru gadā, bet viņi arī daudz enerģiju importēja. Un bija laiks, kad energo cena 12, 14 dolāru cenu sasniedz, un viņi teica, ne, mēs to nepieņemsim, mēs esam bagāta valsts, bet 12, 14 dolārus par miljonu BTU mēs neakceptēsim šādu cenu. Tad viņi sāk attīstīt slānekļu gāzi, un jūs redzēt, kas notika cena samazinājās. Mans kolēģis vēl pieminēja, ka ir 6 dolāri par miljonu BTU. Bet kas ir īpaši svarīgi ASV, vairs nesaskarās ar eh, ļoti dārgiem energo importiem. Aplūkojot oranžo līniju, tā ir Japāna. Jūs redzēt, Japānā ir arī milzīgs samazinājums attiecībā uz uh, šķidrās naftas eh, cenām, šķidrās gāzes. Eh, protams, mums ir jāsaka, kas notiks pēc Fukušīmas, bet paskatīsimies šo Gazprom tabulu. Runājot par izdevīgumus, jārunā par cenām. Šeit dažas līknes. Pirmkārt, vertikālā līnija, tas ir 11. mārts. Eh, tās bija datums, kad notika zemestrīce Japānā. Uh, Un kas notika? Zaļā līkne, šķidrinātās eh, gāzes cena pieauga no 11 līdz kādiem 16 eh, dolāriem par BTU viens dienas laikā. Un tas viss balstīts uz ilgtermiņu līgumiem. Pēc tam cena samazinājusies, jums pēc brīža parādīšu it kā cenā vajadzēja samazināties, bet tā nenotika. Šeit tur redzēt, kā cenas ir iz, e, attīstījušās e, un kā tās varētu attīstīties tuvākajā laikā, un šīs cenas var paredzēt pateicoties ASIS, bet diemžēl pēc 2013. gada mums nav skaidra prognoža. Jūs redzat, ka Vācijā būs vairāk nekā 12 dolāru cena, un apvienotajā karalistē ap 10 dolāru bet ASV Henrija Hub tirdzniecības vietā, kas ir ne tikai virtuāli, bet fizisks piegādes ar tur notiek tikai 6 dolāri. Tātad atšķirība starp ASV un Eiropu ir divkārša - 6 pret 12. Un tām tiešām būtu jāliek mums domāt nopietni domāt par slānekļa gāzi. Šādas cenas attīstības iepriekš nenotika Pirms tam slānekļa gāze bija pavisam citās cenu līmeņos. Atgriežamies pie Japānas. Kā jau es teicu, janvārī, februārī, pirms mārta, tātad Japānā un Eiropā, apvienotā karalistē un tad Japānas Korejas tirgu sākās ar desmit dolāriem. Un tagad mēs redzam šeit Mitsubishi uzņēmuma slaidu. Viņi zina, pa ko viņi runā, viņi ir liels šķidrinātās gāzes tirgotājs, jūs redziet, ka tagad cena jau sasniedz 16 dolārus par miljonu BTU, un tagad cena ir 17,5 dolāru par miljonu BTU. Sešu mēnešu laikā situācija dramatiski ir izmainīsies. Jautājums ir, vai mēs varam atļauties šādas cenas. Japāna varbūt jā, jo viņa ir bagāta valsts, bet Polija nē. Polija nav bagāta valsts Vēl neesam bagāti. Un mums ir veids, kā varam kļūt mazliet labāki. Protams, cenas ir ļoti svarīgas, bet ar to nepietiek. Jārunā arī par pieprasījumu. Un tika jau teicis, ka ir liela plaisa. Kas notiks? būs pieaugošs pieprasījums gāzei, jo ir pieaugušs pieprasījums enerģijai Eiropā. Kā mēs šos uh, eh, plājus aizpildīsim 2030. gadā? Neapšaubāmi slānekļa gāze nebūs vienīgais risinājums, bet dosim tai iespēju. Un šam, šim resursam, kas mums ir Eiropā. Un tas te nav runa tikai par Poliju. Mēs redzējām skaitļus no Polijas, mēs redzējām, ka ir arī resursi Francijā, bet pēdējo dažu nedēļu laikā apvienotā karalists ir paziņojis, ka viņiem ir vēl plašāk resursi pateicoties kvadrilai nekā Polijai. Tātad dosim iespēju slānekļa gāzē un apskatīsimies dažas analīzes. Chevrons, kas darbojas McKenzie, ar McKenzie analīzi, rāda mums, cik maksās eh, slānekļa gāzes iegūta polijā. Varbūt 8, varbūt drusku vairāk, 8 dolāri. Un būs apmēram runa par 40 miljardiem apjomu. Visa Eiropa varbūt 204 40 miljārdu kubikmetrus līdz 2020. gadam. Atkal, saku, mēs nekonkurējam ar Krieviju, ar Gazprom, mēs nemeklējam ienaidnieks, mēs necīnamies ar veidzinavām, ar saules enerģiju, mums kā gāzes rūpniecībai ir e, daudz brīvās telpas, ko aizpildīt, un politikas jautājumi, tas ir pēdējais, un ko es varu teikt, jo laiks man beidzas. Mēs kā Polijā, kā Peganig, esam nelielu kampaņu e, sākuši. Ne, nenodzēsīsim cerību liesmu. E, tā sākās pagājušās nedēļas trešdienā. Mēs esam savākuši vairāk nekā 16 tūkstošu balsu no poļiem, kuri lūdz nepieņemt nekādas pasākumas, lai apstādinātu slānekļa gāzes izpēt vai iegūvu polijā. Finanšu seks, tikai vienliet. Nesen no Fort Worth pašvaldības bija ziņojums Barnett Shale, viens no ASV senākiem un pazīstamākām slānīgās iegūs vietām. Tur ir apmēram 9 triljonu kubiku ieguvu, tur ir ap 100 tūkstoši darbvietu un ir skaitļi par ieguvumiem, bet man laiks jau sāk beigties finanšu implikācijas ļoti svarīgi. Ja raugamies uz 2030. gadu un kā Eiropa importēsim gandrīz 280 miljārdu kubikmetru gāzes, un ja mēs maksāsim tikai 10 dolārus par miljonu BTU, tad, tad mēs tērēsim ap 98 miljārdiem e, dolāru, kas tiks aizceļos no es. Šodien Polija importē 10 miljārdu kubikmetrus gāzes gadā un tātad ar par šo cenu 10 dolāriem par miljonu BTU mēs 3,5 miljārdu dolārus katru e, gadu tērējam ārpus valsts, mēs to varam mainīt. Tad es ticu, ka slānekļa gāze nāks par labu Eiropai, protams, tas nāks par labu arī klimatam. Un tad tas arī labi skaisti iekļausies uh, tradicionālā um, energoresursu ainā un mūsu jauns darbvietas, un tādēļ es varu teikt tikai dosim paši sevi iespēju. Sirsnīgs paldies! Herzlichen Dank. Ich gebe direkt dem nächsten Redner das Wort, Mr. Vārds nākamajam runātājam Vaunkungam no apvienotās karalists uh, Chief Operating Officer Kadrilla. Lūdzu, ievērojiet runātāšanas laiku, citādāk jūs būsiet pēdējais runātājs. Lūdzu, jums dod vārdu. Hey, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Es strādāju Quadrilla resursu uzņēmumam Un eh, vairāk cilvēku uzskata, ka slānekļa ieguva ietekmē ekonomiku un vidi negatīvā veidā, ko Drīla Resources ir apvienotās karalistes eh, uzņēmums Ličfildā. 2007. gadā mēs esam izveidoti Līdz šim mums ir divas akas, un tagad uh, strādājam pie trešās. Tagad mums ir 6500 km2 licencētas zemes. Mēs esam vertikāli integrēta kompānija, ka me, uh, ar paš, paši ar savām iekārtām. Kādi ir šķēršļi attīstī, attīstībai? Daži tātad domā, ka trūkst iekārtu. Uh, ietekme uz vidi ir it kā esot netestēta tehnoloģija. Un pārpratumu dēļ ir, eh, nav uzticības no iedzīvotāju puses. Un citi atkal domā, ka varbūt nepietiks nemaz gāzes, nav vērts to attīstīt. Uh, Daži no, šiem, daži no šīm problēmām, piemēram, iekārtas mēs būvējam pašas savas, e, iekārtas, savas platformas, dažas e, Itāli, e, tiek Eiropā, dažas Kanādā. Mēs veiksmīgi sadarbojamies ar piegādātājiem un Mēs tādējādi spējam iekārtas pietiekoši ātri piegādāt. Vai tā ir Polija vai apvienotā karalista vai Nīderlanda, ja tiks attīstīti šie te mm, atratnes vietas, tad iekārtas būs nodrošināts ļoti īsā laikā. Es runāju ar vairākiem uzņēmumiem, kuri jau eh, būvē šīs iekārtas. Varbūt jūs neesat redzējuši, šā izskatās platforma apvienotajā karalistē. Apmēram 30 metri ir šis te galvenais masts garš. Vēl viena, viena fotografija par iekārtām. Tie visi zilie ir ūdens konteineri, Eiropā un, un, un, un ASV nav atklātu aku, tāpēc e, ūdens tiek turēts e, šādos te e, konteineros, un tad tos iepl ūdeņus iepludina šajos te lūzumvietās. vietās. Vēl cita problēma ir iedzīvotāju blīvums. Eiropā tā blīvums ir lielāks nekā Ziemeļamerikā, bet ar um, mūsdienis, mūsdienīgām tehnoloģijām uh, mēs varam izveidot daudzas ekas, uh, daudzas akas uh, nelielākā vietā. Un šies te iekārtas ir diezgan klusi darbojas. Uh, Eh, ievērots tiek ir arī mm, stro, pieļaujamais trokšņu līmenis. Un mēs varam pat samazināt šo trokšņu līmeni. Te jūs redzat mūsu platformu apvienotajā karalistē, un jūs redzat, ka tur eh, nav nekāda īpaša problēma ar iedzīvotājiem šajā reģionā. Daži kritiķi rāda šādu ainu, ka Eiropa izskatīsies šādi, ja tiks attīstīta slānekļa gāze, bet tas nebūtu tā nebūs. Pat ja Eiropā drīkstētu tā ur, tādus urbumus veikt, tas nebūtu izdevīgi uzņēmumiem. 4 līdz 5 tūkstoši, ei, tūkstoši eiro izmaks, izmaksātu un. Uh, Un es domāju, ka neviens te negribētu nodarboties ar, ar es atvainojos 400 līdz 500 tūkstoši eiro. kreisajā augšējā stūrī, kur ir uh, upe, un tur parādās e E burtiņš un A augšējā stūrī neliels gaišs pleķīts. Tur ir e, šī te platforma. E, attālums starp e, šiem akām ir apmēram 3 km. Vēl viena no problēmām, ko bieži pievie, pie, mm, piemin, ir tas, ka frakturēšana ir ne, pagaidām nav testēta tehnoloģija, bet eh, ASV jau 60 gadus nodarbojas ar šādu frakturēšanu, fraktēšanu. Pēc tam Nīderlandē 80. Eh, gados eh, apvienotajā karalistē fraktēšana sāka. Un ir atšķirības starp to, kas tika darīts agrāk, 80. un 90. gados. Ir pe veikti pētījumi par fraktēšanu mm, gan apvienotajā karalistē, gan ASV, un dažādas iestādes ir un komisijas ir skatījuši šo lietu un ne, neatrod nekādu gruntsūdeņu piesārņošanu no fraktēšanas. Uh, Atkal fotografija, kreisajā pusē e, viena no manas pirmajām apmeklētājām akām 81. gadā Ohio. Tā ir vertikālā aka. Un labajā pusē e, apvienotajā karalistē 92. gadā, tā kā tehnoloģija tiek nodarbināta jau labu laiku. Par vidi visvairāk runā dažas lietas, kas tiek darītas Eiropa atšķiras no ASV. Viens no lielākajām bažām ir ietekme uz eh, vir, zemes virskārtu un uz um, gruntsūdeņiem, bet uh, visas iekārtas ir noslēgtas. Šajās te ieguvas vietās ir nodrošināts uh, pamatīgs pamats. Um, un ūdens netiek piesārņots. Mēs izmantojam slēgtas urpšanas sistēmas, un apvienotē karalistē mēs veicam kontroli pie šīm te atradnes vietām, lai pārliecinātos, ka nenotiek piesārņojums. Mēs gribam pies, eh, nosargāt uh, Eh, gruntsūdeņus un eh, augsnes virskārtu. Un mums eh, Eiropā ir viena no visaugstākajiem standartiem pasaulē. Mums ir vairāki šie te apvalka daļas, vismaz trīs slāņi tiek izmantoti, lai nodrošinātu to, ka nenotiek piesārņošana tad, tātad mums vienmēr, vis, vienmēr ir vismaz divas um, atdalošās daļas šajās tā akās. Vides jautājumu dēļ rodas uh, arī nesaprat no cilvēku puses, um, un mēs pilnībā atbalstām mm, to, ka vajadzētu izvietot informāciju mūsu mājaslapā par to, kādas ķīmiskās vielas, kādi mm, šķīdumi tiek izmantoti mm, urpšanai vai fraktēšanai, lai vides aģentūras konkrēti apvienotajā karalistē varētu to redzēt. Mēs atbalstām arī atvērtu politiku ar vietējām pašvaldībām. Uh, Tagad ir vairākas eh, tādas apskates vietas apvienotajā karalistē, kur eh, vietējie iedzīvotāji un ierēģi un vides grupas var ierasties un mēs varam parādīt, ko mēs īsti daram. Vēl mēs runājam par ūdeni, par to, cik daudz ūdens tiek izlietots. Šajā gadījumā izmanto pat mazāk ūdens nekā atomreaktorā. Ja mēs paskatāmies, cik daudz ūdens tiek izmantots citās energosistēmās, tad um, šeit tiek izmantots mazāk ūdens. Uh, Un ja notiek šī te traktēšana, tad, e, tad e, tā tikai vienreiz tiek paveikta. Tas nav visu laiku jāatkārto. Tātad to iz, ūdeni izmanto īsu laiku. Un ūdeni var arī reciklēt. Un tas ir daudz ekonomiski izdevīgāk. E, un, gandrīz 100% eh, visu šo ūdeņu tiek reciklēti. Eh, mums ir izstrādāta sistēma, kā var atdalīt šos te ūdeņus, un gāze neno, nenonāk atmosfērā. Un notiek gāzes eh, atdalīšana Eh, kas novērš to, ka gāze varētu izplūst atmosfērā. Mēs negribam, lai notiktu noplūdes. Eh, mūsu doma ir pārdot gāzi un zaudēt to pēc iespējas mazāk. Daži piemēri no mūsu mājaslapas. Šīs te ir ķīmiskās vielas un apjomi, ko mēs izmantojam. Uh, un nelielu diagrammu ar eh, šiem te aizsardzības slāņiem. Un eh, arī var redzēt, kā mēs novērošanu veicam. Eh, vairāki konteineri, kas atdala šos te ūdeņus Eh, tādējādi, ka jebkurš ūdens, kas ieplūkst eh, šajā atradnes vietā, tas tiek nošķirts un nodalīts, un mēs to varam izmantot, eh, vai arī mēs varam to pienācīgi nodot kaut kur apakaļ iz dabā. Vēl runā par to, ka nepietiek resursu, bet par slānekļa gāzi mums nevajadzētu uztraukties. Mēs esam novērtējuši situāciju apvienotajā karalistē 200 TCF gāzes. Un mēs varam atgūt arī šo gāzi atjaunojas. Un mēs varam pārbaudīt šīs te akas, cik tās spēj ražot uh, Mums ir, esam veikuši vairākas analīzes un pētījums, tā kā mums diezgan labi ir zināms, kas notiek šajā konkrētajā vietā. Un šeit ir kārte par licenci, eh, par Bolandas baseinu. Un te mēs varējām aprēķināt, cik apmēram slānekļa gāzes varētu būt šajā reģionā. Mm, mēs pasūtījām pētījumu uzņēmumu Regeneris Consulting un apskatījām 400 uh, e, e, akars, kas attīstītas 9 gadu laikā. Un līdz ar to mums ir 5600 darbinieku un vislielākā ražošana būs no 16. līdz 19. gadam. Un ieņēmumi no nodokļiem būs 6-7 miljārdi eiro. Mēs necenšamies tāpēc prasīt naudu no valdības, slānekļa gāzes ieguvē, jo mēs varēsim paši samaksāt valdībai. Mēs zinām, ka mums ir resursi, ka mēs varam droši darboties un mēs varam fraktēt slānekli. Šī pirmā aka apvienotajā karalistē. Mē, mēs zinām, ka tur ir gāze, tikai vēl jā, jāvas daži pētniecības eh, darbi. Un tad mēs zināsim, cik precīzi gāzes varēs iegūt šajā vietā. Ich bedanke mich herzlich. Ganz herzlichen Dank. Paldies. Paldies runātājiem. Un tagad jāpārsēžas, jo tagad jādod vieta nākamajiem trim runātājiem. Paldies jums. Verlieren wir auch mal Zeit. Okay. Ja. Darf nochmal. Es vēlreiz lūkšu eh, visiem ievērot atvēlētu runāšanas laiku, jo jūs redziet, ka citādāk mums nebūs pietiekam laika jautājumiem. Tas nav ļaunprātīgi domāts no manis, bet tā tas bija iepriekš sarunāts un lūdzu visiem ievērot to. Nākamie trīs runātāji. Tagad mēs runāsim vairāk par nākotnes tehnoloģijām un attīstības potenciālu. Ir, esmu uzaicinājuši trīs kungus, kuriem ir dažādi viedokļi. Vispirms došu vārdu Robertam Howardam, profesors no Ņujorkas, un jūs tad lūdzu arī sāciet. Paldies par iespēju uzrunāt jūs šodien. Esmu ļoti priecīgs šeit eh, viesoties no ASV. Un vairākas jautājumas, vairākam gribētu pieskarties kā zinātnieks attiecībā uz attīstību ASV, eh, pieminot vidas jautājumus un arī mūsu pašu darbu pieminot attiecībā uz siltumnīcas gāžu emisijām attiecībā uz slānekļa gāziegu. Um, ehm, Un šeit es nonākšu pretrunā ar pēdējo prezentāciju, bet manuprāt, un lielākā daļa cilvēku uzskata, ņemot vērā attīstībā ASV, slanekļa gāzes attīstība ir ļoti jauna tehnoloģija. Tur ir nepieciešama ilgtermiņa horizontālā urbšana, uh, Eh, un taisnība, ka hidrauliskā frakturēšana ir tikusi jau izmantot ilgu laiku nafts un gāzes rūpniecībā lielākā daļa aku ASV eh, vēl nav gatavs šo jauno tehnoloģiju izmantošanai. Eh, ASV 20 miljonu litru ūdens ir nepieciešama katrā akā, pat labi mēs redzam tad, tad milzīgas ūdens daudzumi tiek patērēti. E, līdz šim ir galvenokārt 200 tūkstoši litru ūdens izmantot, bet šeit ir vēl daudz intensīvāks process. Un šeit tad daudz materiāli tiek izsūkt no ūdens. Process ir jauns, to izstrādāja Teksasā apmēram pirms 15 gadiem Barnett šēli diezgan attīstīta, un Barnet šēli eh, to jau izmanto, bet citur ASV tā ir jauna tehnoloģija, to izmanto 3, 4, 5 gadus, un vēl īsāk ārpus ASV, bet eh, lielākā daļa ASV tas ir jā, tā jauna tehnoloģija arī zinātniekiem. Šeit nav runa par uh, eh, vīdes ietekmi labu izvērtēšanu un pārzināšanu. Uh, un lielākā daļa dokumentu zinātnisko pieķēmumu šajā jomā ir tikai pēdējos 6, 7, 8 mēnešu laikā publicēta. Vietējā vidas eh, gaisa piesārņošana eh, no ozona benzīna un citām vielām, eh, tā ir problēma. Tad notiek ūdens piesārņošana virzems un pazems. Un kas notiek ar šiem materiāliem. Jūs dzirdējāt, ka lielākā daļa tiek reciklēta ASV, tā nav taisnība, eh, ja skatāmies datus. Pensilvānijas štatā ir tika teikts, ka 100% tika reciklēta, bet izrādījās, ka tā bija aprēķina kļūda un pareizais skaitlis bija 2,6%. 3%, 30% mēs nezinām, kur nokļūst, un pārējais 2010. gadā Pensilvānijā e, pašvaldību ūdens attīrīšanas iekārtās izplūda, tur tas radīja liels problēmas. Pensilvānijā tagad tas ir aizliegts, tagad rūpniecība, ko dara tā vietā, īsti skaidrs nav, bet pat laban īsti reciklēšana nenotiek, es domāju, ļoti mazā mērogā. Pārējie divi jautājumi, pa kurunāšu, ir pazemes ūdeņu piesārņošanu, tā tālāk vēl jums sniegšu par to informāciju. Ja jūs daži esat dzirdējuši eh, filmu, šeit ir ūdenskrāns, kas deg. Un, un cilvēks saka, jā, tas ir taps gāzes metāna um, rezultāts. Cilvēks saka, ka Šeit jūs redziet dokumentu, kas publicēts Nacionālajā Zinātnes akadēmijā, četri izcili zinātnieki no Džūki universitātes pagājušā gada mājā. Viņi metānu um, daudzumu privātajos dzeramūdens akās mērī salīdzinot ar gāzes sakām, un ja jūs dzīvojat kilometru no gāzes sakts, jums varētu būt tur metāns, bet nedaudz, un Patiesībā tā ir dabiska bioloģijas metode, bet ja jūs dzīvot kilometru attālumā aktīvi, no aktīvas gāzes, iegūs vietas, Ņujorkā, Pensilvēnā, tad jums ir 75% iespēja, ka jums būs paaugstināts metāna līmenis, un tas nāk no šīs rūpnieciskās darbības. Tātad zinātniskie pētījumi parāda, ka varbūt šis Gasland foto ir sensacionāls bet cilvēki tiešām apdraud šī metāna tehnoloģija. Šitam pārlikšu. Rīpniec, rūpniecības eh, eh, prezentācija. Jūk pētījums parāda, ka neskatoties to, kā piesāņojums notiek, tas notiek pat diezgan plaši. Un tagad par siltumnīcas gāzu emisijām. Mūsu pašpētījumu. Ar kolēģiem pirms diviem gadiem izdarījām pilnīgi dzīves cikļa analīzi, un mūsu pētījums bija pirmais tāds visaptrošs pētījums. Aprīlī tika publicēts, un šeit kopsvilkums. Nature žurnāla pārpublicēšanu. Šeit jūs redzēt melno ogļu dioksīdu izplūdu un lejā ir pa kreisi slānekļa gāze, pēc tam konvencionāla gāze un pēc tam ogles un tad dīzeļa degviela. Tad jūs redzat, ka, cik daudz enerģija tiek izplūst, kad tiek dedzināta šī uh, gāzi. Un tiešām eh, šeit ir maz CO2 izmešu, bet metāna neliela izplūda ļoti eh, eh, siltumnīcas gāzi efektu um, veicina. Un šeit rozā krāsēs redzēt, cik metāns izplūst šajos uh, laukos. Un šeit ir slaids 20 gadu laiku rāmņemot vērā, un tas parāda, ka pat mūsu uh, eh, konservatīvies vās aplēs attiecībā uz uh, slānekļa gāzes metāna emisijām. Tas ir uh, eh, pamatoties to, ko viņi var izdarīt. Eh, siltumnīca gāzes, kā ir nospiedums ir lielāks nekā gāzē vai uglēm. Un, protams, daudz ļaunāk ir ņemot vērā mūsu uh, mazāk konservatīvās aplēses, bet datu piemība ir eh, ierobežota, bet mēs mēģinām apkopot vislabāko informāciju, kādu kādu vien varējām iegūt. Un šeit jūs redzēt augšā tas, ko es jums rādīju. Šo mēs dokumentu publicējam aprīlī, eh, otrs bija no Nature Magazine pārpublikācija, un te jūs redzēt simt gadu eh, aplēs un lejā simt gadu periodam aplēs augšā 20 gadu. Un tur jūs redzēt, ka metāna ietekmi tiek samazināts laika gaitā. Kādēļ? Tādēļ, ka metāns ilgi nepaliek atmosfērā salīdzinot ar CO2. Viņi tikai kādu desmit gadus tur ir CO2 simts gadu. Tādēļ metāna izplūdes ir īstermiņā liela problēma, ilgtermiņā daudz mazāk. To šie pieķumi parāda, bet tomēr Eh, kopumā tas nav ne īpaši labāk, ne daudz sliktāk kā citiem konvencionāliem mm, kurināmiem. Bet īstermiņa ietekmi ļoti svarīgi, jo klimata izmaiņu zinātnieki eh, baidās, ka tuvāko gadu desmitu, 10, 20, 30, 40 laik, gadu laikā būs izšķirošs brīdis, kur mēs varētu iestāties alternatīvā klimata sistēmā, kas būtu ļoti nevēlami ilg, e, raugoties no lauksamniecības ilgtspējības viedokļu, un ja mēs toreiz būsim nokļuvuši, tad mēs nevarēsim viegli atgriezušies tur, kur mēs bijām. Tā nu mēs gribam izvairīties no šādas situācijas. Mēs redzam, kā jūrās. Um, plūsmas eh, ļoti mainās, kas rada liels bažas vai arī artisko reģionu sasilšanu, kas varētu izraisīt dabiskā metāna izplūdu atmosfērā strauju pieaugumu, un tas varētu radīt ļoti bīstams seks. Tādēļ jāvērš uzmanība ne tikai ilgtermiņa klimata ietekmē, bet arī īstermiņā. Un šādā ziņā uh, uh, um, slānekļa gāzi briesmīgs dedzināmais, ko veicināt. Aprilī pētījums mums parādīja, tas ir pirmais tāds plašs pētījums. Kopš šis pētījums ir iznācis, mēs dzirdējām par IEA e pētījumu, kas nesen iznācis ir vairāk pieķumi, kas pir, kopš mums jās iznākuši. Viena ir no Rauto Davids Hughes, iepriekšējais e, senāks kanādiešu e, ģeoloģisko pētījumu pētnieks, un trīs līdzīgi Džang un citi autori. E, pētījums, kas te ir pieminēts, līdzīgs arī World Watch and Deutsche Bank pētījums, un tad ir divi peer review dok dokumenti, kas augustā tikuši publicēti. Un šeit detalizētāk es sniedzu jums informāciju, lai jūs zinātu, kāda ir situācija, tātad atšķirības pētījumos un secinājumos. Pirmā kolona mūsu pētījumā ir apskatīt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ietekmi, tā arī jūs dokumentā, bet pārējos tikai ir simt gadi ņemt vērā, kur metāna ietekme nav pietiekoši ņemt vērā. Nākamais ir globālās sasilšanas efekts, un tur metāns ir daudz būtiskāk faktors. Tātad šie skaitļi ir balstīti uz pēdējiem Science Magazine publicētiem datiem. Weekly šādas modeļus neizmanto, un pārējie pētījumi Hughes eh, uzskata līdzīgi kā mēs, un pāri izmanto citu faktoru 25, 100 gadu analīze, kur netiek ņemts vērā pēdējie zinātnes atzinumi. Ehm, bet jaunais IPC pētījums eh, atspogļos vēl dramatiskāks skaitļus. Mūsu skaitlis ņem vērā eh, ap kur, kurināšanu un elektrības ražošanai ASV galvenokārt apkurē gāze tiek izmantot ne elektrības ražošanai, citu pētījumu tikai elektrības ražošana ņem vērā. Un tad Mēs skatām metānemisiju dažādas pētījumus, citi izmanto mazāk. Un beigās es jums rādu ASV vides aizsardzības aģentūras skaļus. Citi izmanto kaut ko pavisam citu. Un salīdzinot ar ogli, jums jāzina, cik ir no oglēm metāna izplūds. Citi izmanto skaidri, kas ir balstīti uz ļoti seniem eh, literatūras datiem. Un šeit jūs redziet, ka sarkanais, kur ir tikai simt gadu eh, termiņš ņemts vērā tur, kā izrādās, ka slānē gāze ir labāk par oglēm, bet citur, kas sliktāk. Laika ekonomikas eh, Eh, ziņā, es gribēju teikt, IEA ievads bija ļoti noderīgs šajā ziņā, bet es norādīšu, ka ASV mūsu aplēses ir pēdējo 5-6 mēnešu nedēļu laikā ļoti samazinājušās, jo ir eh, Marcels uh, Plaknes uh, um, mm, ieguve šajā plaknē varētu būt piecreiz mazāk nekā līdz šim tik pieņemts. Tas ir arī publicēts New York Times. Um, ehm, Slāņa gāze ir jauna tehnoloģija, eksperimentāli, tā ir lieli vides riski, rūpnieki tikai mācās, kā to iegūt efektīvāk. Salīdzinot ar citiem uh, energo avotiem, tai ir lielāks siltumnīca gāžu efekts, bet paldies par iespēju eh, šodien šeit viesoties. Paldies! Next is Mr. Pista. Nākošais ir Pista kungs, hidrogeol, hidrogeoloģijas profesors Montpellier 2 universitātē. Dāmas un kungi, labdien! Tiešām es esmu no Montpellier, es esmu um, neirohidroloģijas um, um, profesors un uh, manā skatījumā ir svarīgi saglabāt resursus tieši saistībā ar slānekļa gāzes izmantošanu un uh, manu iepriekš sacīto. Iepriekšēja runātāja sacītais uh, ir papildināms no manas puses. Tā tad ir trīs problēmas vai trīs izaicinājumi, ja jūs vēlaties tos saukt šādi. Uh, Tā pirmais jau tika nosaukts nepieciešamā ūdens apjoma nodrošinājums, otrkārt ir e, kvalitātes problēma, piesārņojuma problēma, un tur es esmu izcēlis divas problēmas. Tiešā ūdens piesārņojuma un netiešā ūdens piesārņojuma problēma. Es mēģināšu tad sīkāk paskaidrot, ko es ar to domāju. Vispār, vispirms runājot par nepieciešamo ūdens apjomumu. Daudzums, ūdens daudzums jau tikšu tik pieminēts, apmēram um, e, līdz e, desmit, desmit līdz tūkstoši eh, kubikmetru ūdens, tādu kādu būtu atrisinājums. Mēs meklētu ūdeni eh, zemes virspusē vai arī pazemē. Tā tad būtībā virszemes ūdens būtu pie, pietiekams. Problēma ir ar šī ūdens transportēšanu uz izstrādes vietas eh, pārvietošanu. Tā tad vai nu ar autotransportu vai arī ar īpašām Uh, citām iekārtām, piemēram, tāda kā uh, Reina, šādas uh, upes dadītā, radītā plūsma nav tik liela, kā tā būtu nepieciešama mums. Nu, un ja mēs gribētu pievērsties pazemes ūdeņiem, tad varētu izmantot vietējo avotu, tad tas ļautu izvairīties no infrastruktūrālām transporta problēmām, tad šeit ir divas iespējas. Vai nu izveidot uh, tādus kā uh, uh, ūdens nesējus, akviferus, veidot tādus kā basēns, apvienojot pazemes ūdeņu krājumus. Tātad mēs ņemam to ūdeni, kas ir izmantojams arī citiem mērķiem, piemēram, dzeram, dzerš, kā dzeramā ūdens krājums vai laistīšanai, vai arī mēs varētu meklēt ūdeni vēl dziļāk, tajos ūdens nesevišķi, kas nav izmantoti līdz šim. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs šādi atrisinām visas problēmas, jo pat tad, ja šie akliferi nav izmantojami, bieži vien tie sasaistās ar izmantotajiem ak, izmantojamajiem akviferiem, tātad tomēr būs problēmas saistībā ar hidrauliku. Nu, un tad beigās mans secinājums ir tāds, ka varētu meklēt uh, risinājums šī nepieciešamā ūdens apjoma problēmas risināšanai. Uh, bet, nu, tā tomēr paliek problēma. Tagad uh, pievērsīsimies tiešajai ūdens, tiešajam ūdens piesārņojumam. Tātad vispirms ir vidzemes ūdeņu piesārņojums. Tas attiecas uh, Uh, gan uz reāli noplūdēm, gan arī uz pazemes ūdeņu iespējamajā piesārņošanu, jo tad, ja tiek piesārņota uh, virs zeme, tad, protams, ūdens iesūca ziļākos slāņos arī. Tā tad te varētu uh, būt negadījumi, kad uh, izplūst uh, apstrādātais ūdens. Te varētu pieminēt zināmas tehniskus risinājumus, kas būtu izmantoti uh, lai izvairītos no šāda veida negadījumiem. Vai arī vēl var būt piesārņojums saistītā, saistībā ar tādu šķidrumu izmantošanu uh, ap platformu, un arī tur var gadīties, uh, var meklēt risinājums, piemēram, uh, nostiprinot visu platformas virsmu, tā, ka tur ūdens nevar sūkties cauri. Un tad vēl ir dziļā ūdens, dziļā ūdens piesārņojums. Tad, ja, piemēram, eh, ir veikta neatbilstoša aku nostiprināšana, jūs jau redzējāt eh, nelielu eh, tātad animācijas filmiņu, kur jūs redzējāt, kādas problēmas varētu rasties, ka no ākām šie ķīmiskie produkti varētu nu, noplūst daudz tālāk. Tātad otrā problēma, kuru šeit var minēt, ir hidrauliskā frakturācija, kas nebūtu pietiekoši labi kontrolēta. Uh, šādā gadījumā uh, eksploatācijai paredzētais uh, slānis uh, varētu jau uh, tikt pārvarēts, nu, ūdens tad varētu iztecēt tam cauri un nonākt līdz sāļiem, kur tam nebūtu bijis jābūt. Un tad vēl varētu būt, piemēram, pašreizējo, uh, pašreizējo um, slāņu aktivā, aktivācija, to šķirbu aktivācija, pateicoties šiem procesiem, un tas atkal ļautu produktiem no apakšzemes iziet uz augšu tādiem, kas nebija paredzēts. Nu, tad risinājums varētu, piemēram, veidot sasaites starp akviferiem. Manā skatījumā, kā secinājums būtu sakāms, ka pastāv tehniski risinājumi, lai samazinātu šādus riskus. Taču šie risinājumi būs diezgan grūti īstenojumi, jo tie ir atkarīgi no ģeoloģiskajiem apstākļiem konkrētai iegūs vietā. Vēl viena problēma, kuru retā gan piemin, eh, pasta, ir zināmas publikācijas, kas tomēr pievērš tai problēmu, un es to saucu par netiešo ūdens piesārņojumu. Tā varētu attiekties uz uh, virspus, tātad nāk no, uh, vai nu no virspus uz apakšzem vai otrādi. Tātad var jāsaprot, ka slānekļa uh, uh līmeņiem ir uh, savi, savas īpatnības. Tajos ir daudz organisku vielu un uh, māla, un šis māls ir organiska viela, tās var īpaši stiprināt ķīmiskus elementus, jo īpaši radioaktīvos elementus, vai arī metaloīdus, metāla veida elementus. Un tas attiec uz tāliju, piemēram, vai uz eh, ra radioaktīvi elementi ir vesarā vasāla virknē. Elementi, piemēram, Dienvidu Francijā viens eh, slānekļa uh, Uh, līmenis, lotuņienas līmenis, tur, jāsaka, ir urānija, urāna iegūs vietas nogulsnes. Tā tad, ja uh, te notiek uh, dabīgs process, tad vienkārši var augšzemē, virzemē iznākt bīstamie, bīstamas vielas, kuras vienkārši organiski tai slānī, slānekļa slānī pastāv. Tātad, ja mēs uh, izmantosim šāda veida slāņus, tad uh, šajos uh, eh, slānekļu slāņos var uh, būt arī citi elementi, kas vienkārši nonāk virzemē un tad mēs nonākam tādā situācijā, eh, kā notiek eh, visādi, eh, visādi veidā oksidācija un citi bīstam procesi, kas piesārņo vidi. Tad vēl ir problēma ar gāzveida kompozanti, kuru, kur var savienoties ar lietu un tad piesārņot virs, virs zemi. Nu, tad eh, vēl ir tā problēma, ka hidrauliskā frakturācija eh, būtu risinām tādā veidā, ka vienkārši vajadzētu nodrošināt, ka gāze nenoplūst. Eh, taču vēl bez hidrodinamiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no šāda veida metālu, met, metālu nākšanas virspusē, ņemot vērā ģeoloģiskos eh, apstākļus, tad šie elementi tomēr var uznākt augšā, un tā piemēram ir ģeoloģiska eh, situācija, kad ir lielas eh, šķirbas klintī, un tā var gadīties. Ja jūs paraugāties, piemēram, uz savu ūdens pudeli, tad tur ir rakstīts, ka ūdens nāk no 1700 metru dziļuma jo uh, zemes dzīvēs ir Uh, augstāka temperatūra, un tad tas spiež ūdeni uz augšu, un var gadīties, ka tur ir arī visādi citi metāli. Līdz ar to, manā skatījumā, šeit riski ir cieši saistīti ar ģeoloģiskiem apstākļiem. Bet man jāsaka, šajā gadījumā tehnisku risinājumu nepazīstu. Vienīgi iespēja būtu tad mēģināt apstrādāt platformu tā, lai nebūtu noplūdes vai celšanās augstāk no zemākiem slāņiem. Uh, Un katrā ziņā šādu veidu risku būtu grūti novērtēt un arī tā izmaksas. Nu, katrā ziņā es to nevaru darīt. Nu, es izmantoju par piemēru Dienvidu, uh, Dienvidu Austrumu Franciju. Tur ir trīs lieli baseini, kuri būtu iespējamie slānekļa glāzes ieguvis reģioni. Visarežģītākais baseins, bet man tas arī vislabāk ir pazīstams, tāpēc es to arī ņemu. Tas ir tātad. Uh, Dienvidu austrumu Francijas eh, basēns, tur ir vidusjūras reģiona klimats, eh, tur ir sausas vasaras, un šajos basēnos ir tādas, eh, ir karsti, ir saucamie karstas klintis, kurās tad ir īpaši daudz uzkrājies ūdens. Turklāt šis reģions eh, no ģeoloģiskā viedokļa ir ļoti nestabils, tur ir daudz šķirbu šajās eh, klintīs, tur ir CO2 un eh, termālie ūdeņi, un tas liecina par dziļajiem slāņiem. Un te jūs redzat karti, zaļajā un zeltenajā krāsā ir iekrāsoti uh, ūdens uh, baseini, zemes zīlēs, un šie ūdeņas baseini ir jāsaglabā, lai būtu dzeramais ūdens. Bet šeit eh, situācija ir atšķirīga. Jūs redzat, ka bieži vien tā, tā ieguva ir tieši virs šiem ūdeņiem. Un tad vēl ir, mm, jūs redzat šeit eh, Montpellier apvidu, eh, tur ir ūdens. Mm, Baseins, kas, eh, no kura tiek ņemts dzeramais ūdens 400 tūkstošiem Montpellier iedzīvotāju. Un tad tur ir arī tādas, eh, tādas slāņi, kas it kā nav, eh, nav sašķeļami. Un tātad tas ir tas ūdens ceļš, kā tas dodas uz augšu, lai uh, kļūtu par dzeramo ūdeni. Bet uh, mēs secinājām, ka 30% no ūdens uh, uznāk augšā no 1700 metru dziļumā pa uh, šķirbām, un tieši šīs šķirbas tad varētu apdraudēt uh, slānekļa gāzes ieguvi. Tā, tās tādēļ būtu bīstam, jūs redzat, kur atrodas šis ūdens un pa kādu, kā tas dodas augšup, tātad 13% gadā no šī ūdens uh, dodas uz virzemi tieši pa šīm šķirbām. Tad eh, te varētu būt eh, vai nu dabas produkti, vai arī dažādi dabīgie radionuklīdi un metāli, kas no dabas jau pastāv organiski šajos klintīs. Tad līdz ar to tie var nonākt dzeramai ūdenī, un tas būtu bīstam. Tā tad secinājums būtu tāds, ka ietekme uz uh, ūdens pieejamību ir ierobežojama, tas būtu risinājums. Taču runājot par resursu kvalitāti, es nedomāju, ka pat labā tehniskais progress ir tāds, ka tas ļautu lielā mērā mazināt šo risku uh, Uh, dzeramā ūdens piesārņojumu risku, jo īpaši ņemot vērā šos organ, šīs organiskās ķīmiskās vielas, kas pastāv tajās klintīs. Katram mm, ieguves punktam ir jābūt atsevišķam ģeoloģiskam pētījumam, kas ļauj izvērtēt šos riskus, un tad līdzsvars starp riskiem un uh, enerģētisko potenciālu šeit ir tik pieminēts, lai arī kā tur būtu, ir nepieciešams vismaz minimāls hidrosistēmu izpētes mehānismas, vai tās būtu virszemes ūdens sistēmas vai eh, apakšzemes ūdens sistēmas. Un jāskat, un, jo es taču jums skaidroju, ka ūdens, eh, pazemes ūdens eh, aku uh, dinamika ir tāda, ka gadu gaitā, desmit gadu gaitā šie ūdeņi tomēr turpināt uz priekšu, un tas nenozīmē, ka slēdzot šo slānekļa gāzi iegūs vietu, problēma arī beigtos. Paldies! Paldies! Pēdējais eksperts Rainike Kungs, Klaustāls, eh, Petrolīna inženierijas eh, institūts, dod jums vārdu dāmas un kungi, paldies. Paldies, dāmas un kungi, par iespēju uzstāties šeit. I... Let... Es gribu stādīties priekšā, kurds Reinika man sauc, un es strādāju klaust, klaustālu uzņēmumā, es jau 30 gadus strādāju šajā rūpniecībā, jau 10 gadus Klaustālas universitātēs darbojos pie pētniecības un attīstības. Es runāšu tā kā šeit eh, saturā par slānekļa gāzi, par izstrādi, vidi un secinājumiem. Slānekļa gāze ir netradicionālā gāze, kā jūs dzirdējat, bet tas nav pareizi teikts, nevis pati gāze, bet tieši tehnoloģija, iegūst tehnoloģija ir netradicionāla. E, šī te gāze lēni plūst e, un vajag e, ļoti pamatīgas iekārtas, lai varētu izpumpēt šo gāzi. Es gribu parādīt potenciālu Tātad par plūstamību runājot, es teicu, ka mm, gāze plūst lēni. Šāda veida tradicionālās gāzes eh, akas eh, norāda, ka tur gāze eh, plūst daudz vieglāk. Tātad ir betona mm, šajos te rezervāros. Um, E, e, patiecībā gāzes varētu plūst daudz vairāk nekā slānekļa gāzes līmeņos. Tātad šī te slānekļa gāze ir necaurlaidīga gandrīz. Bez tehnoloģijas to nevar iegūt, bet potenciāls ir liels. Slānekļa gāze atrodas Ziemeļvācijas basīnā, Vildenau, Pozidonie un Karboniferus. Jūs redzat šo schēmu ar ģeoloģisko uh, zīmēm. Tātad dziļums ir apmēram 800 līdz 3000 metru dziļumam. Šī te uh, e, slāņa virs akām uh, Eh, nav eh, caursitāmi faktiski. Eh, atradnes vietas ir diezgan lielas. Šeit var redzēt potenciālās ieguvis vietas, salīdzinot ar konvencionāliem rezervāriem kas ir norādīti sarkanā un zaļā, varbūt no zāles beigām neredz, bet šie rezervāri ir ļoti maziņi. Resursu potenciāls pašlaik to novērtē BGR un GFZ, un par Vāciju vēl datu nav, bet eh, Eiropas enerģētikas aģentūra saka, ka 230 miljārdu kubikmetru netradicionāli resursi varētu pārsniegt 40 reizes eh, ražošanā mm, tradicionālo gāzes ieguvi. Jūs redzat, ka eh, Polijā ir liela ražošana, pēc tam Francija, Norvēģija un Zviedrija. Un vēl jāpiebilst, ka parastās gāzes eh, rezerves Eiropā, Rietuma Eiropā ir 10530 miljārdu kubikmetru. Tātad tā, no nu, slānekļa gāze ir dabiskas gāze iežos, un tā e, atrodas apmēram 800 līdz 3000 metru dziļumā. E, virs šiem slēņiem ir nevis necaurējami slāņi, un potenciāls ir lielāks nekā pašlaik zināmās rezerves slānekļu gāzi iegūst ar aku palīdzību. Tas tie nav vi vienkārši caurumi zemē, bet tur ir stingrs e, savienojums starp rezervāru un uh, zemes virsmu. Tur tiek ievietotas tērauda uh, caurules, kuras tiek iecementētas. Kvalitāte tiek pārbaudīta spiedienu testos un animācija, ko rādīja Hovarta kungs. Āze, gāze var iekļūt dzers, dzeramajā ūdenī tikai tad, ja not, notiek noplūdu, ja kaut kāds lūzums šajās te e, caurulēs, E, ekas, akas e, ir e, jau, jaurb, jūs jau dzirdējāt par hidraulisko fraktēšanu, tas nav nekas jauns, kopš 40 gadiem to jau izmanto. Tipiska mm, fraktēšana šajā te, jūs redzat, ka mm, aka izskatās tā kā tāds taurenītis. Uh, slānekļa gāzē man jāpiekrīt. Tā ir e, patiešām, to vajag pamatīgi strādāt, lai dabūtu ārā. Un, lai gan es uzskatu, ka 20 tūkstoši kubikmetru vienā akā tas ir ļoti daudz, tas ļoti liels cipars Vācijā, nav tādi cipari. Fraki nav nekas jauns arī Vācijā jau kopš 60. gadiem. Apmēram 300 akas darbojas. Slānekļa gāze visvairāk populāra ir ASV. Tur tā tiek iegūta ar hidraulisko fraktēšanu. Apmēram 35 tūkstoši slānekļa gāzes aku ir. Uh, un tās saražo 17 miljārdu kubikmetru e, gadā. E, pr, nu, tradicionāli e, parasti iegūst tikai 10 miljārdus kubikmetru gadā. Slānekļa gāzes popularitāte izskaidrojumu ar to, ka bija gan ģeoloģiskie priekšnoteikumi, gan tehnoloģija izstrādāta. Te jūs varat redzēt, kā tas darbojas praktiski. Nākamajā attēlā jūs redzat, kā um, daļa no rezervāra jūs redzat, kā vajadzētu E, noslēgt šādu te aku. E, Slāneklis tiek sadalīts. Un šīs te gāzes atlikumi nokļūst organiskajā vielā. Mēs e, varu parādīt, kā tas notiek. Ir māla Mm, slānis, vairāki slāņi, un tad jūs ieliekat eh, fraktēšanas šķīdrumu, eh, un kad ieslēdz šo aku, tad eh, slāneklis tik izpumpēts ar, un tad šī te gāze pacēs pa aku uz augšu. Tehnoloģijas attīstība ASV. Šeit ir redzams šajā tēlā, kur redzams e, Bernard Šēl e, atradnes vieta. Jūs redzat tādu apjomu, kas ir piecas reizes lielāks par Luksemburgu. Piemēram, tā ir tikai Bernard Šēls. Desmit tūkstoši akas ir izraktas. Jūs redzat līdz 2000. gadam akas tika raktas vertikāli, pēc tam slīpi un pēc tam horizontāli. Un tagad vairāk notiek virzība uz multifraktālām akām. Šeit arī var redzēt eh, reģionu, kurā ir akas, tāds pats apjoms, kā redzēt iepriekš, bet šeit ir mm, Ziemeļraina, eh, Vestfālija, apmēram 19, 29 eh, akas ir izrūk, izraktas. galvenie izaicinājumi ir, ir samazināt izdevumus, jo tas ir galvenais, tā ir galvenā problēma. Un tieši būvniecības, āku būvniecībai un fraktēšanai ir vislielākie izdevumi, un Vācijā tagad strādā pie tā, kā samazināt uh, izdevumus mm, gan slānekļa gāzei, uh, gan cita veida attīstībai. Attīstība jau izstrāde. Tur tā tad ir um, tieši saikni starp uh, rezervāriem ar virzemi. 60 uh, gadus jau nu, tiek izmantota fraktēšanas tehnoloģija. Tālāk vides savietojamība. Visi pasākumiem jābūt savietojamiem ar vidi. Uh, tā tad virzemē jābūt eh, tādam slānim, kas neļauj eh, ieplūst eh, piesārņojumam. Vajag spiedienu sadalītāju. Spiediens ir jāpalielina tādā formācijā, ka E, šķidrumi paceļas, bet tā tas nenotiek. Mēs gribam ražot slānekļa gāzi, mēs gribam samazināt spiedienu. Tad kāpēc pie, e, šķidrumiem vajadzētu pacelties? Akām jābūt savienotām ar rezervāru. E, fraki ir jā, jānoslēdz, šķidrumiem jāievēro vides noteikumi un šo šķidrumu apjomi ir jāsamazina. Šo šķidrumus var vēlreiz izmantot no vienas akas citā. no kā sastāv šādi te šķidrumi, to var redzēt pārsvarā, tur ir ūdens un 8% propanti un 0,4 ir visādi, visādas ķīmiskās vielas. Es negribētu šādu šķidrumu dzert, bet tas nav nekāds eh, indas kokteilis, kā oponenti Vācijā apraksta šos te šķīdumus. Tur ir tādas ķīmiskas vielas, kas nav briesmīgi toks, toksiskas un eh, tā, tādas lietas, eh, vielas izmanto ikdienas dzīvēm. tomēr industrijai jāmeklē citus uh, procesus, kur varētu iztikt uh, bez, uh, ne, iz, izmantot mazāk papildu vielas. Šos šķidrumus jau var izmantot uh, cito, citās rūpniecības, bet um, šīs tehnoloģijas palīdz samazināt uh, vielu koncentrāciju. To var šeit, šajā slaidā redzēt. Tālāk ietekme. Jānodrošina e, šī te pēdas maz, samazināšana, un šajā attēlā var redzēt e, kaut ko tādu, kas Eiropā nebūtu iedomājams. Jā, no, jāpārtauc izmantot vertikālās akas, uh, un jāizmanto multilaterālās akas, kas tiek fraktētas vairākas reizes, un tad varētu būt šāda situācija, kad no vienas vietas ir vairāk kvadrātu kilometri e, slānekļa gāzes iegūta uzsākta. Vides savietojamība vajadzīga uh, droša izpilde, uh, e, šķīdrumu, uh, e, šķīdrumus vajag vēl uzlabot uh, un jāizmanto inovatīvu tehnoloģiju. Potenciāls uh, Eiropā ir. Parastai gāzē ir mazāk par 5000 miljārdu kubikmetru, bet slānekļa gāze iespējams ir 15 000 miljārdu kubikmetru. Un tad varētu teikt, ka šlānek gāzes e, aprēķini varētu apliecināt, ka ir 50 reizes vairāk mm, slānekļa gāzes nekā tradicionālās gāzes Eiropā. Paldies, un tagad mums vēlreiz jāpārkārtojās, jo dosim vārdu komisijas pārsavim, kad jums būs iespēja runāt. Es nezinu, jo 17.30 mēs beigsim, bet lūdzu politiskajās grupās reklamēja to, ka mēs neuzveicam tik lielu ekspertu skaitu. Es esmu vairāk kārt jau uh, eh, eh, iestājies par to, ka mazāk cilvēku būtu uzklausīšanās, jo tam mums būs iespēja arī pašiem runāt, bet es pats to nevaru lemt, to koordinatoru lemi savā uh, viedumā. Un tagad divi kungi šeit vēl atnāks. Vinoā kungs un Rozenštoka kungs no komisijas. Un viņi arī mums vēl sniegs īstu prezentāciju, un tad es lūdzu runāt neilgāk kā minūte, lai vispār varētu vēl sadzirdēt atbildes no ekspertiem. Vinoā kungs ir e, pieredze ātri runāt, vai jūs sāksiet, vai kurš sāks? Rozenštoks. Paldies, priekšsēdi, un labdien visiem! Jautājums komisijai ļoti vienkāršs, kas tika uzdots, ko mēs darām šajā situācijā. Un ar savu kolēģi no vidas ģenerāla direktorāta mēs dosim divas atbildes. Vienu no enerģijas puses, otru no vidas puses raugoties. Pirmkārt, gribētu sacīt kaut ko par piegāžu drošību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka Vairākas krīzes mūs ir smagi skārušas pēdējo gadu gaitā. Pēdējā tāda bija 2009. gada janvārī. Gāze noteikti ir tāda joma, kas mums rada bažas par piegāžu drošību vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka ES eh, e iekšienē ieguve eh, samazinās ar vienu, kā jūs redzēt šeit. Skaitļi pēdējo 20 gadu gaitā un līdz ar to importi mums arvien vairāk ir nepieciešama. Mūsu atkarība no gāzes importiem no 58% 2005. gadā pieaugs līdz 83% 2030. gadā. Tas jāpatur prātā. Slānekļa gāze nepārprotam ir gāze, un mēs attīstam iekšējo gāzes tirgu kur, protams, ir nepieciešamība nodrošināt šīs gāzes piekļuvi tirgumu, ja nu tā tiešām tiks iegūt, un e, tas, kas mums ir jādara, lai pabeigt kopīgo energo tirgu, tas ir svarīgi. Gāzes infrastruktūra, pie kuras mēs pat labāk strādājam, tas ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu labi starpsavienojums Eiropas Savienībā. Un drīz nāksim klājā priekšlikumu energoinfrastruktūrai ne tikai dabasgāzē, bet arī elektrībai. Konkrētāk runājot par aktivitātēm, kādas ir pat laban, pat laban, mēs redzam pirmkārt, ka Eiropā nav vērtējumu par ekonomisko eh, potenciāli, jo pētījumi tikai ir sākušies un rezultāti tiek gaidīti tuvāko gadu gaitā. Mums būs ļoti svarīgi tam sekot līdzi un redzēt, kādu, e, kādas atziņas gūst atsevišķu valsts, kā piemēram Polija. Vā... E, JRC centram mēs e, lūdzām ietekmes izpēti par ekonomisko ietekmi veikt, to gaidām uz 2012. gada sākumu, lai redzētu, kāda ir pierādījuma, kāda ir fakti, un pamatojoties uz to, kāda varētu būt nākotnes ekonomiskā ietekme, mēs skaidri redzam, ka ir nepieciešams to visu padziļināt, izpētīt, jo mēs nevaram salīdzināt sevi ar ASV notiekošo. Mēs saskaramies ar pilnīgi jaunu situāciju Eiropā. Eiropa ir cits tirgus, citas cenas, cita ekonomika. Un tad mums ir, protams, arī juridiskais aspekts jāņem vērā, kāds ir pat labam tiesiskais pamats eh, vairākās dalību valstīs, kā tas sasaucas ar ES eh, tiesisko pamatu. Eh, šī pētījuma rezultāti būs pieņemti šī mēneša beigās, un tas mums palīdzēs saprast ES tehnoloģiju ehm, iespējas iegūt slānekļa gāzes. Mēs cenšamies arī definēt labu regulatorisko eh, likumdošanas praksi un Berlīnas fosīlo degvielu fórums sanāk Berlīne divreiz gadā, tur ir darbgrupas un tur mēs ļoti rūpīgi sekojam šiem jautājumiem. Mans kolēģis no vidas ģenerāla direktorāta tev jums pastāstīs vairāk par to, ko viņi dara. Liels paldies un mēģināšu runāt tikpat tā, cik jūs tas jau nav viegli. Tātad pavisam īsi pastāstīšu, kāda ir potenciālie jautājumi saistībā ar vidas problēmām Um, attiecībā uz slānekļa gāzi, un tad pastāstīšu arī par vides ģenerāla direktorāta aktivitātēm. Mēs uzklausījām dažādas prezentācijas, te ir runa par divu diezgan sarežģītu tehnoloģisku procesu kombinā, kombinā, kombināciju. Um, no vienas puses um, horizontālā uh, urpšana, no otras puses um, šīs te. Uh, uh, horizontālais urbums. Katrā ziņā šīs tehnoloģijas ir jauns, no mēs uh, piedzīv, esam dzirdējuši zināmas uh, informāciju, tāda ir četras problēmas, jautājums par ķīmijas, ķimikā, mm, ķīmijas vielām, iespējamā iegūst procesā, tad radioaktīvajā iespējamie komponenti, tad arī par šo āku ne, eh, standartiem, pro, izstrādes standartiem. Un tālāk vispārējās vides integritātes jautājums saistībā ar, ar akviferiem, šiem ūdens nesējiem, attiecībā uz Natura 2000 eh, aizsargātajām teritorijām. Tā, ir, tā ir tāda īpaša Eiropas problēma. Mēs zinām, ka ir bijuši tādi pilotprojekti eh, Polijā un eh, apvienotāja karalistē, un kā sacīja Vinoākums, tad eh, ASV pieredze uz Eiropu nekādā veidā nav attiecināma. Tātad pastāv, zinām, informācijas trūkuma situācija, un tas nekad nav vēlams sabiedrības atbalsta sasniegšanā. Tā tad vispirms prioritāte ir uzlabot zināšanu līmeni attiecībā uz iespējamiem riskiem videi un uz ietekmi uz vidi, tad arī uzlabot, pārbaudīt, vai Eiropas Savienībā pat, pastāv attiecīgie tiesību akti, vai tie atbilst arī šai jomai. Nu, tā tad ar ko mēs nodarbojamies? Mēs ievācam informāciju, lai gūtu visaptvarošu kopainu par eh, vides, eh, par riskiem attiecībā uz vidi, eh, skaidrojam projektus, kādi pastāv dalībvalstis un arī ārpus Eiropā. Mēs zinām, ka mūs atbalsta mm, kopīgais pētniecības centrs, tā dara arī enerģētikas ģenerāla direktorāts un arī Eiropas enerģētikas aģentūra. Tā tad te ir tā saucamā desk study, tā tad visaptvarošā pētījums. Te runa par iespējamiem riskiem veselībai saistībā ar fraktēšanu. Tad ir labākās prakses paraugi, kas paredz izstrādāt uh, risinājums. Mēs gaidām 2012. gada pirmajā kvartālā šī pētījuma rezultātus. Tad otrs jautājums - lielākā jautājumu loka ietveros ir EKA, Eiropas e, ķimikālijas, ķimikālija aģentūra. Un e, tur ir uzskaitītas vairākas bīstamas ķīmiskas vielas, kuras e, ļoti iespējams izmantos slānekļa gāzes ieguvas operācijās. Pētījums tika iztenots ar vairākiem atslēgvārdiem Um, pārbaudot, vai tā tad tur ir kaut kas sacīts par slānīgu gāzi vai nē. Un no šī pētījuma iz, izriet, ka um, šie sāraksti ar bīstam vielām nav attiecināma slānekļa gāzi. Un tad ir vairāk secinājumu. Pirmkārt, tā tad EKA ir pārskatījusi uh, bīstamās vielas, kuras gaidāms ne tagad viņas lieto, ne arī turpmāk lietos iespējamie. Operātā atliek uzzināt, kādas tad vielas iztiek izmantots. Otkārt ir situācija, ka vielas, kas tiek izmantotas, ir pareizas, taču tās, eh, tās tā ir bīstams, bet vienkārši to daudzums nav bīstam liels. Uh, Un tad treškārt, eh, ka tiek izmantots bīstamās vielas, kas ir pāri šiem minimāliem līmeņiem, taču nav pietiekošas informācijas par tiem. Un tas nozīmē to, ka slānekļa gāzi, ne, gāzi eh, ieguvēji nevarēs izmantot attiecīgos drošības pasākums. Tātad skaidrs, ka tikai jāturpina savus darbs, meklējot, eh, pamatojoties uz vēl papildus atslēgu vārdiem. Un tad treškārt eh, kopīgo izglīti, kopīgo pētniecības centru mēs lūdzām nāk klajā ar eh, ietekmes uz vidi novērtējumiem, eh, visaptvarošiem slānekļu gāzes iegūs projektiem. Un te tiek skatīts dažādas teritorijas atsevišķi. Tas ir svarīgi, jo kā mēs dzir dzirdējam, daudz kas ir atkarīgs no iegūs vietas, vietas uh, ģeoloģijas, tātad nevar izvērst kaut kādas vispārējas secinājumus. Un tad tālāk ir runa par ūdens un zemes prasībām, un tad vispēdzot ir sadarbība ar ASV EPA organizāciju, un mēs zinām, kā arī viņi īsteno daudz zinātnisku pētījumu un analīžu. Nu, un visbeidzot, juridiskā analīze. Mēs pārbaudām, cik efektīvi tiek īstenotas eh, Eiropas Savienības visattiecīgās direktīvas, lai eh, novērstu vai mazinātu potenciālos riskus, kas ir saistīti ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Tagad vārds atkal jums. Jā, liels paldies. Nobeigumā gribētu sacīt. Mēs, protams, varam apgalvot, ka Eiropas Savienībai ir skaidrs interes, skaidra interese mm, paļauties uz jaunajiem enerģijas avotiem. Nu, slānekļa gāze varētu risināt šo enerģetikas piegādes nedrošības jautājumu. Zināms, ka tas varbūt nevar sniegt milzīgi ieguldījumu, tomēr var dažādot um, enerģijas avotu kokteili. Protams, ka šai gāzei būs jāatrod savs ceļš uz tirgu, tā tad uh, tai ir jābūt ek ekonomiski dzīvot spējīgai, un tad, protams, arī iespējamie riski attiecībā uz vidi jāņem vērā, arī piešķirot uh, izstrādes atļaujas. Un šo pēcpusdienu mēs redzējām, ka skaidrs, ka situācija ir jāuzlabo attiecībā uz zināšanām. Tātad zināšana nav pietiekoši daudz un arī riski izvērtēt ne, nav pietiekoši augstā līmenī. Arī pilsoņiem ir jātiek informātiem par projektiem jau agrīnajā stadijā, jo sabiedrības uh, informētība ir svarīga, lai tā varētu pieņemt šos projektus. Ehm, tehnoloģijas pat labam tiek attīstītas, un mēs esam pārliecināti par to, ka tās arī turpinās attīstīt, attīstīties. Mm, tiks izmantot arī dažādu mēroga ieguvis mm, projekti. Tad mums ir jāskatās, vai ir jāuzlabo regulējošais ietvars, lai mm, iespējams sagatavotos uh, slānekļa gāzes komerciālai izmantošanai, bet nu tuvāko trīs gadu laikā mēs to negaidām. Mēs uzskatām, ka 2020. gads būtu uh, tāds kā apvārsnis, uh, izdejas punkts, ka tas varētu sākties. Nu tad mums ir laiks izpētīt pašreizējo situāciju un spērt attiecīgos soļus, lai nodrošinātu, ka šī ieguva notiek drošā veidā. Mēs kā komisija arī pētām dažādus attīstības projektus. Um, mēs arī raugāmies, kāda ir, mm, kāds ir juridiskais ietvars, bet skaidrs, ka vides uh, aizsardzība ir mūsu prioritāte. Nu, un mēs vēlamies izmantot uh, jaunākās tehnoloģijas prakses uzlabošanā. Mēs uzskatām, ka ir pavisam noteikti jā, man jāuzrauga pašreizējā situācija. Mēs nedrīkstam pieņemt nekādus pārsteidzīgus lēmumus, kas mums neļautu izstrādāt ļoti labs risinājums daudzajām lielām problēmām, kas arī īpaši skar, piemēram, sabiedrību saistībā, piemēram, ar atkarību no citiem, no ekspo, gāzes eksporta. Paldies! Herzlichen Dank. Jetzt die Gelegenheit. Sirsnīgs paldies. Tagad iespēja uzdot jautājumus. Vienu minūti neilgāk. Šimans kungs ir pirmais. Paldies priekšsēd. Piekrītu, ka e, šī debats prasīja daudz laika, bet tas bija tā vērts, jo mēs daudz ko uzzinājām. Bija vērts šeit būt salīdzinot ar vakardienas vidas komiteju, kur bija diezgan tāda emocionāla prezentācija nesik informatīva. Visiem panelistiem es gribētu jautāt par emisiju. Emisijām mums ir uh, dažādi informācija. No vienas puses mēs dzirdam, ka dabas gāzei tajā skaitā slānī gāzei ir 50% mazāk emisijas nekā uglim. Tas ir daudz sološi, īpaši ņemot vērā e, e, ekonomikas lielu atkarību no ugliem, īpaši polijas ekonomikas. No otras puses, Hāda kungs, profesors mums sniedz e, tādu diezgan briesmīgu informāciju, ka Eh, slānekļa gāzē ir vēl eh, vairāk eh, emisijas nekā oglēm. Kādēļ ir tik liels atšķirības analīzē aprēķinās vai taisnība, ka jūs, profesor Howard, izmantojāt laika grafiku, ko IPPC neizmantoja, ietver vai arī noplūžu līmeni, kas ir normāls Krievijā, bet ne Eiropā. Eiropā mums ir trīs reiz mazāk noplūžu caurvedos nekā Krievijā. Kādi iemesli šiem dažādiem aprēķinu datiem? Paldies, Kolārska, Bobinska. Very much. Uh, really had seen Paldies! Es šodien tik daudz ko uzzināju. Es pateicos eh, komisijai, ka tā ņems vērā dažādus avotus un pārdomātā veidā to darīs, jo vakar, kā mūsu kolēģis jau teica, NV komitejā bija viens ziņojums, kuru nolasīja viena institūta uh, pārstāvis, jo, bet viņš visus biedē, ka tas viss ir šausmīgi bīstam vidē un veselībai. Es saprotu, ka jūs esat pašlaik tādā novērtēšanas procesā, un tas man ir ļoti būtiski. Es vēl saprotu, ka mums ir tik liela, liels atšķirības ģeoloģiskā ziņā Eiropā, ka iespējams nebūs viena risinājuma, kas būtu piemērojams visiem. Priekšsēdētāji, man jautājums jums, kā šodien dzirdējām DJ Envy un DJ Energy pārstāvi, vai viņi var strādāt pie viena novērtējuma par slānekļa gāzi, apskatot dažādus aspektus un mērījumus, tā ir viena lieta. Uh, Otri polijas prēsē viens teikums vienmēr tiek atkārtots, kur es gribētu, lai jūs man pasakāt, vai arī varbūt jūs varat pateikt jā vai nē. Ettingere teica, ka Eiropas komisija nākamgad piedāvās Eiropas Savienības standartus attiecībā uz eksploatāciju. Viņš neteica, vai tās būs regulējoši vai kāda cita veida standarts. Vienkārši jā vai nē. Paldies. Danke, kolēģi Grote. Paldies, kolēģis Rote. Paldies. Es priecājos, ka mēs pievēršamies šim jautājumam. Atkal tāds melna balta eh, jautājums, kur patiesība ir kaut kur pa vidam laikam. Labi, ka mēs dzirdējam dažādas pozīcijas. Manā vēlēšana apgabalā Damē, Lēsaksja ir notikuši urbuma freking, Rainike kungs to uzņēma labi zina, Exxon Mobile 24 tūkstoši litru ķimikālijas, 6 dažādas ķimikālijas ir iepumpētas eh, zemē neviens cilvēks nezina, kādas ķīmiskas vielas, kādā formā ir iepumpētas zemē 24 tūkstoši litru tikai. Un pilsētas mēra, protams, par to nav sajūsmā. Tādēļ pirmā paneļa pie man šī ļoti labi, ko teica polijas pārstāvs, ka bija intensīva uh, informācijas apmaiņa ar vietējām pašvaldiem, jo, ja šādu tehnoloģiju tiešām grib ieviest, tad ir jānotiek saprātīga informācijas apmaiņai starp dažādiem politiskiem līmeņiem. Uh, no nu vienas puses, kas attiec uz likumdošanu, ūdens pamat direktīvu, kā tā ir jāpielāgo, ko mēs varam gaidīt no komisijas attiecībā uz ķimiskajām vielām. Tas varbūt ir arī jautājums e, uzņēmuma ekspertiem, vai ir iespējams iztikt bez ķimiskām vielām, jo tiešām ir diezgan liela tāda nelāga ne sajūta attiecībā uz šī ķimisko vielu izmantošanu. Šeit ir pilsoņu iniciatīvas dibināts, un šeit Langenkunga partijai vairākums. Uh, Eh, pilsoņiem tas nešķiet tik ļoti jautri, ka tik daudz ķimisks vielas tiek iepumpēts zemē. Jā, eh, ir diezgan daudz tādu mēru eh, Langen kunga partijas Vācijā laikam pat vairākumā. Tā, un tagad Kēlī kungam vārds. Mm, paldies par slānekļa gāzu Tur e, vienā slaidā bija rakstīts, ka tā varētu būt viens no avotiem, bet imports droši vien pieaugs. Tas norāda, ka mēs neesam pārliecināti par slānekļa gāzes iegūvu Eiropā, vai tā ir. Ja mēs, otrs, ja mēs izlemsim noraidīt vides vai izdevumu iemeslu dēļ, um, izlemsim neražot, uh, slānekļa gāzes, tad kā tas ietekmēs eh, Eiropas eh, ražotāju eh, dzīvotspēju, konkurētspēju? Un ja mēs neražosim slānekļa gāzi, vai mēs to importēsim no ASV, kas izmanto līdzīgas metodas kā pie mums? Paldies. Kolēģis Sonik. Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do y, e, przedstawiciela Paldies, priekšsēdētāji, runā Sonika kungs. Es gribu uzdot jautājumu Eiropas komisijai DigiNV. Jūs teicāt, ka jūs uzsākuši esat pētījumus par jaunu likum, likumdošanu. Kāda likumdošana tā būtu? Un otrs jautājums. Vai komisija piemēro līdzīgas procedūras Uh, naftas ieguvu attiecībā uz naftas uh, gāzēm, gā, uh, naftas ieguvi. Man ir iespējas, ka komisija piemēro tādu nevienmierīgu pieeju vides jautājumiem, ko jūs esat darījuši ar Nord Stream naftas vādu. Nekas nav izdarīts, lai gan Eiropa parlaments ir pieņēmis rezolūciju, kurā mēs jūs aicinājām izvērtēt briesmas un riskus, uh, kas saistīti jo paši e, ar Baltijas rū, jūru, e, e, jo šis te cauruļu vats šķērso brī, bīstams jū, zonas Baltijas jūrā, kur atrodas ieroči. Gut. Danke sehr, Herr Kollege Martinkevičs. Martinkevičs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Hovarta kungs bija ļoti skeptisks attiecībā uz slānekļa gāzes tirgu ASV, un man tas e, izbrīna, jo slānekļa gāze izdarīja revolūciju gāz, gāzes tirgu ASV. No tā, ko es dzirdēju no komisijas pārstāvjiem, viņi runāja par jaunu likumdošanu Un, ja es apskatu šīs te kompānijas, kuras nodarbojas ar slānekļa gāzes ieguvi Eiropā, tad es domāju, ka tā viņiem tikai nāks par labi. Karabulas kungs teiktais man liek domāt, ka mēs Polijā tiekam labi uzraudzīti, un es domāju, ka tagad eh, vajadzētu veikt pētniecību. Mums vajadzētu darboties apmēram 3 līdz 5 gadu robežās, ar to vajadzētu pietikt, lai savāktu datus Eiropas Savienībai, lai nebūtu jāpaļaujas uz kanādiešu vai. Paldies, vai tas bija lūgums? Vai tas bija lūgums Rivāsī kundzei vēl jautājumu uzdot? Es nesapratu. Rivāsī kundze, vai jūs gribējāt kaut ko teikt? Aber bitte, eine Minute. Oui, depuis, uh... Jā, kopš šī rīta mēs bijām vīdes komitejā un tur tika iesniegts uh, ziņojums par uh, hidraulisko frakturāciju. Un es gribu pateikt kolēģiem, ka Francijā ir uh, likums, ko dēvē par moratoriju, bet tas nav moratorijas. Vienkārši cilvēki ir lūguši, lai tiktu aizliegta uh, hidrauliskā frakturācija, pamatoties ar zinātnes rādītājiem, ka tas ietekmē gan gaisa, gan ūdens kvalitāti. Tad mana problēma ir tāda, vai izmantotājiem būs tāda tehnika, kas nekaitēs ūdens gaisa kvalitātei. Un tad Eiropas Savienības līmenī mēs uzzinājām, ka pastāv trūkumi likumdošanas lomā, jomā. Tā tad, ja ir 500, kad ir 500 tūkstoši litru dienā, tad tas tomēr neatbilst ūdens direktīvai. Jāņem taču vērā tie ķīmijas produkti, kas nāk virzemē frakturācijas dēļ. Tātad es vēlos, lai Eiropas pilsoņi tiktu aizsargāti šādu eksploatāciju dēļ. Tad, ja polijā cilvēki izlēmi doties eh, šādu ieguvju virzienā ļoti labi, tomēr Eiropas Savienībai ir jārūpējas, tā ir viņas atbildība, lai tiesība akties eh, netikt pieļauts tāda. Es gribētu zināt, ja arī Vazija kundze gribētu, eh, ja arī Vazija kundze būtu bijis klāt, tad, kad kar, Karbuva kungs stāstīja savu prezentāciju par politiku, būtu bijis ļoti labi, bet kā viņi tagad var zināt? Kainas, biča, kainas, no. Labi, to mēs savstarpēji varēsim noskaidrot. Tagad lūdzu nedebates par procedūru. Mums ir desmit minūtes laika. Nu, tad lūdzu, to es nevaru aizliegt par procedūru. Kolēģis Langen, es tikai gribēju teikt piebildi. Es domāju gan, ka uzklausīšanas laiks tiek izmantots pavisam neliederīgi. Jā, kolēģis nāk ar eh, televīzijas komandu, kas šeit neuzdod jautājumu, bet tikai konstatē, pauž savu viedokli un tad pazūd atkal. šeit arī cits TV komandas, kas nāk uz uzklausīšanām, kā Langekungs saka. Pilnīgi piekrīt, bet tā tas, eh, tam vajadzētu attikt uz visām TV komandām, kas eh, šeit taisa TV šovs. Pilnīgi pareizi. Man arī neviens neteica, ka šeit TV šovs tiks rīkots. Man laikam arī neviens nezdeva jautājumu, bet labi, to tagad neskaidrosim viens pēc otru. Tagad mēģināsim <laughs> eh, tā E, plānveidīgi pabeigt to, ko esam paredzējuši, un ja tas nebija e, saņem e, atļauts, kas te notika, tad mēs par to vēl, pie tā vēl atgriezīsimies. Tagad komisijas pārstāv un eksperti, varbūt viņiem ir iespēja vēl uzdot vienu vai otru jautājumu, tad būs varbūt vēl iespēja, jo mums laika ir ļoti maz. Kurš vēlētos sniegt atbildi? Ne visiem ir jāatbild obligāti, tagad tāpat nesanāks. Uh, Bet tie, kas vēl vēlas ko teikt, gribētu dot šādu iespēju lūdzu. Um, so let me try to address the, a couple of questions. Es centīšos atbildēt uh, uz tiem jautājumiem, kuros esmu kompetents. Pirmais bija par diviem dažādiem emisiju uzskaitījumiem, ko piedāvāja Hovārta kungs un es pats un vēl citi, kas uzstājās. Uh, IEA pētījums atsaucas tikai Kornela pētījumu, otri jautājumā tātad ir eh, parādījās divas lielas atšķirības. Kāpēc eh, laika periods 20 gadi pret 100 gadiem, eh, kur tiek aprēķināt metāna emisijas, mēs bieži vien izmantojam 100 gadu periodu, jo to iesaka uh, pēdējo IPCC pētījumā 2007. gadā tas ir ieteikts, un Hovarda kungs pareizi norādīja, ka varbūt tas nav zinātniski precīzākais cipar, cipars. Varbūt vajadzētu izmantot īsākus periodus. No otras puses, es gribētu norādīt, ka visas valstis, kas šeit ir pārstāvētas, uh, ziņo par eh, siltumnīca efekta gāzēm apvienotajām nācijām, un visi ziņojumi ir balstīti uz IPCC pēti, eh, standartiem. Ja mēs gribam mainīt, un IPCC var to izlemt, tad būs jāmaina eh, dati par visām metāna emisijām, ne tikai par slānekļa gāzi runājot ir arī dabiskās metāna emisijas un lauksaimniecības dēļ ir metāna gāzes noplūdes un tā tālāk. Tas ir uh, izskaidrojums, kāpēc ir atšķirība ciparos. Otra atšķirība ir starp metāna daudzumu, kas izplūst atmos atmosfērā uh, uz katru metāna vienību. Tiek izmantota skala un EPA standarti. Mēs esam apspriedušos ciparus ar EPA. Šis te cipars 0,75 ir ļaunākā scenārija cipars, kad viss metāns ražošanas procesā un noslēgumā ar hidraulisko fraktēšanu tiek uh, izlaists atmosfērā. Uh, Mums nav šis te sliktākais cipars izmantots, bet novērtējums, kuru mēs panācām kopā ar EPA, tas ir vidējais cipars ASV. Un taisnība arī, ja jūs ņemat datus no EPA, ja izmanto labākās prak prakses, tad var pat zem vidējā cipara panākt rezultātu. Tagad citi jautājumi, uz kuriem es varbūt varu pakomentēt par ķīmiskajām vielām, kas tiek izmantotas hidrauliskajā fraktēšanā. Ir vairākas ķīmiskās vielas, divi veidi polimēri, tātad šis te slickwater saucamais fraktēšana, uh, un pa, parastā veida fraktēšana, celulozes polimēri, šīs vielas ir līdzīgas polimēriem, ko izmanto pārtikā, lai gan rūpnieciski neizmanto pārtikas polimērs, bet tie ir tie, tā paša veida polimēri. un viņus varētu attīrīt arī līdz pārtika, lietošanai pārikām. Vēl biocīdi tiek izmantot, lai polimēri neoksidētos, un tiek izmantot arī daudz citi rūpnieciski procesi. Hovarta kungs, paldies priekšādētāji, es gribu mazliet parunāt atšķirībām starp mūsu pētējumiem un par šiem te atšķirīgajiem pre, e, periodiem par metānu, metānu noplūdēm. Un šie te cipari mēs izmantojam vislabāko pieejamo informāciju. Ja paskatāties uz šiem te venting cipariem, tad faktiski mums ir zemāki nekā vides e, aģentūra norāda. Mūsu cipari e, ir. E, ak, mēs aprēķinām e, ciparus uz visu akas izmantošanas laiku. Mēs ņēmām septiņu gadu periodu. Es domāju, ka t, tas ir optimāli. Reizēm rēķina 30 gadus darbības periodu, bet tas diez vai ir prātīgi. Protams, tehnoloģija vēl ir pārāk eh, jauna, lai mēs zinātu, cik ilgi varētu darboties šāda aka. Jāatzīst, eh, ka tā tas ir par laiku, jā. IPCC sākotnēji tikai runāja par simts gadiem. 2007. gadā ziņojumā bija teikts, ka vajag mm, kopīgu salīdzinājumu pamatu un palika pie simts gadiem bet teica, ka vajag vairāk pievērst uzmanību 20 gadu analīzē. Un mēs jau tuvojamies eh, šāde, eh, šādai te analīzē. Eh, šovasar bija ziņojums mm, par to, ka vairāk jāpievērš uzmanības, piemēram, metai, metānam. Globālā sakaršana veicina procesus un mums e, šī te sasilšana tuvākajā laikā mums e, vajadzētu nodrošināties pēc šāda īsi e, tuvākā laika klimata sakaršana. Bet skatoties uz visiem pētījumiem, mūsu, mūsējais ir konsekvents ar citiem, tad un 50 gadu robežās eh, slānai gāzes eh, noplūdes, tur ir diezgan ci slikti cipari. Paldies, acīm redzot, eh, šo skaitļu novērtējumā ir diezgan liela atšķirība. Tas ir svarīgi vārds komisijai. Mēģināšu izteikties pavisam īsti. Bija divi jautājumi, kas abi divi bija saistīti ar to pašu tēmu. No vienas puses mums uzdeva jautājumu, vai mēs iz, piemērojam selektīvu uh, um, pieeju, ka mēs esam negatīvāk par slānekļu gāzi no otras puses, vai nepastāv kādu tiesību aktu trūkumi, un vai mēs nedomājam, vai nevajadzētu kaut kas vairāk, uh, vai nebūtu kaut kas vairāk jādara slānekļu gāzes sakarā. Es domāju, ka mēs nepiemērojam selektīvu pieeju, jo patiesībā šī eh, vīdes pieeja attiec uz visiem šādu veidu projektiem. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka operatori pilnīgi izpilda vīdes eh, tiesību aktu prasības, un bija viens jautājums, ka tieši attiec uz tiesību aktiem. Šai ziņā bija runa par ūdens pamatietver direktīvu un par uh, eh, REACH regulu un uh, gruntsūdeņu direktīvu. Uh, Pat labam, kā mēs abi sacījām, mēs ievācam informāciju, tā ir mūsu pašreizējā darbības fāze, un tad mēs strādāsim pie zinātnisko projektu izstrādes un pamatojoties uz mūsu ievākto uh, informāciju, kas nāks no dažādiem pētījumiem, mēs izvērtēsim, vai nepieciešams darīt vēl kaut ko, vai arī pašreizējā Kija ir pietiekoši efektīva. Paldies! Es gribētu tikai papildināt Eh, Halaskas kundze sacītais par mm, to, ko teica Otinger kungs. Viņš iespējams tika pārtrau, eh, pārprats par, runājot par nākošo gadu. Pastāv daudz informācijas, kas uh, attiecas vairāk uz trim komisāru Otinger kungs, Potešniks un Onegāru Un es domāju, mēs atainojam tieši šo jautājumu. Mēs uzraugām šo situāciju, mums jāizvērtē šī situācija, mums jānāk klajā ar priekšlikumiem, ja ir pierādojumi tam, ka kaut kas ir darām šai ziņā. Un, protams, arī mēs eh, strādājam pie ietekmes novērtējuma, lai saprastu, kas notiek. Mēs šodien esam noklausījušies liecības tam, kā ir nepieciešams rūpīgi uh, uzraudzīt un novērtēt situāciju. Atbildot Kelija kungam, es gribētu sacīt, jā, vislabākie pieņēmumi, kas ir mūsu rīcībā attiecībā slāne grāzi, ir 5 līdz 10% no vietējā ēs patērēm, tas tātad būtu 500 BCM pat laban. Jūs pats varat tad veicina, veikt eh, aprēķins bet eh, runājot par jau esošajiem gāzes eh, ieguvas variantiem, mums vēl ar vienu vajadzīgi ir eksporta, gāzes eksports. Tā tad um, elektro, elektrības um, enerģijas nodrošinājums sakarā slāņu gāzē ir liela nozīme un arī attiecībā tradicionālā un netradicionālā gāze Reinekera. Es gribētu uh, atbildēs diviem jautājumiem. Vienu jautājumu sapratu, tas bija otrs, un tad vēl bija otrais jautājums, vai mēs varam kopā izstrādāt kopīgus standartus. Es to pilnīgi atbalstu. Mm, neviens standarts nav tik labs, eh, lai to nevarētu vēl tālāk uzlabot. Mēs tam pilnīgi piekrītam, mēs to gribam darīt. Savā ziņā slānekļa gāzes frakturēšana atšķiras no tradicionālās gāzes frakturēšanas mums šis mērķis ir jāņem nopietni un jāizstrādā tālāk standarti. Un tad otrais jautājums bija saistīts ar Dana Minsters zemē. Būtībā tik uzdot divi jautājumi. Viens jautājums, vai pastāv iespēja uh, fraktēt bez ķīmisko elementu izmantošanas, bez ķimikāliem. Mm, ģeo Eh, ģeotermālos apstākļos, piemēram, Bāzarē, Hana, Hanaverē, tiek eh, īstenota šī iegūta bez ķimikāliem. Vai tas darbojas arī attiecībā uz slānekļa gāzi? Mm, tas vēl būtu jāpārbauda. Mm, man katreiz uzdot jautājumu, vai ir vēl kaut kāda stimulējoša tehnoloģija, kas nepieprasītu nekādu šķidrumus ja man būtu atbildi, tad es jau vispār būtu nostiprinājis savu patentu, nevis turpināt strādāt universitātē kā zinātnieks. Bet, nu, būtībā mums būtu jāstrādā uh, ūdens frak fraktācijas uh, virzienā. Mums būtu jāsamazina arī tālāk ķimikālī koncentrācija. Mums jāstās, kā mēs to turpmāk varam darīt. Un otrais ir, otra lieta, jābūt labākam dialogam starp uh, izstrādes uzņēmumiem un vietējo sabiedrību. Es šajā lietā neesmu iesaistīts, taču spriežot pēc uh, tā, ko es te dzirdu, ka ExxonMobil, piemēram, izveidojas informatīvo dialogu, vai viņi ir uh, uh paņēmuši darbā bijušo zaļo uh, runas uh, sievieti, runātāji, tad, eh, tad, ja ir kaut kādi jautājumi, ja problēmas vēl arī paliek, tad tā sistēma vienkārši jāpārbauda. Bet spriežot pēc manis redzētā, un es esmu bijis eh, iesaistīts līdzīgā uzklausīšanā Berlīnē, parlamenta personāla priekšā, ka komunikācijas process ir patiesībā visaugstākajā līmenī, neko labākas nāc redzējuši, jums tas vienkārši jāpārbauda. Nu, tas arī viss, kas man sakāms. Bedanke mich herzlich. Sirsnīgs paldies, un beigās vēl vārds Polijas padomas prezidentūras pārstāvim. Es nezināju, ka arī jūs vēl gribējāt piedalīties debatēs. Lūdzu, dod jums vārdu Polijas prezidentūra. Hi, uh, my name is... Labdien, man sauc eh, Marks Grifins, es esmu no Kārnīgi universitātes eh, Hovard kungs, man jau iepriekš pieminēja gan ne eh, vārds, vārd, nosaucot vārdu, bet viņš piedēvēja man nosauc kā vienu no vainnieku publikāciju sakarā. Es atvainojos, saka priekšsēdētais, kāds man teica, ka polijas prezidentūra kaut ko grib sacīt kas tad tagad notiek? Es, es īsti vairs nesaprotu. Nevar tagad pats sākt runāt. Nevar katrs runāt. Kas ir atbildīgais par polijas prezidentūru? Jā, mēs esam polijas prezidentūras pārstāvi. Mēs esam atveduši šeit izcilo par akademiķu profesoru Grifi, kuru, uz kuru atsaucās profesors Howards. Tādēļ mēs ceram, ka uzticības pilnā zinātniskā debats gārā mēs varam daži īsti faktus prezentēt, ja jūs neiebilstiet. lai jums visiem sniegtu informāciju. Man ļoti žēl. Mēs esam šeit uzaicinājuši dažus dāmas un kungus, un ar politiskām grupām tas tika nolemts, un tiem tad ir iespēja uzstāties, un es ļoti priecājos, ka ir vēl viens eksperts šeit zālē. Tas ir ļoti labi, un es arī saprotu, ja. Uh, viņš ir tic eh, uz viņu tik citāts un nepareiz, bet es tagad nevaru viņam dot vārdu, es nevaru, vienkārši tāda ir noteikuma, man šeit nav nekāda iespējams dot vārdu, es vienkārši lūgtu, varbūt jūs variet pierakstīt to un man rakstveidā nodot, un tad arī es pagādāšu, parūpēšos par to, lai visi kolēģi to saņemtu. Ja jūs sakat, ka e, es citējis nepareizi, ka jūs varat to uh, precizēt. Un, uh, mums ir šeit jāievēro zinām forma, es nevaru katram, kas jūtas pārprast, dot vārdu, lūdzu to saprast. Man jau žēl. Mans iespējas ir ierobežotas, bet es jums apsolu, jūs man dosiet precizējumu un teiksiet, ka te kaut fakti ir tikuši sagrozīti, tad es to iesniegšu visiem kolēģiem. Varbūt tā mēs varam šo problēmu risināt, tas kompromiss. Labi. Un tad es sirsnīgi pasakos visiem. Es domāju, ka tas bija varbūt nogurdinoši, bet tā bija daudz informācija un parādīja, ka mums ir arī vēl jāinformējas citur, un tas nav process beigas. Sirsnīgs paldies, un pēc divām, trim minūtēm sāksim ar koordinatoru sanāksmi.